Good afternoon. Esiet sveicināti, dāmas un kungi. Good afternoon. Labu pēcpusdienu, dāmas un kungi. Godātie kolēģi, priecājos jūs visus redzēt šajā starp parlamentu komitejas sanāksmē, kuru veido Eiropas parlamentārlietu komitejas deputāti, un arī Eiropas Savienības dalību valstu parlamentu deputāti, tostarp ļoti daudzi priekšādātāji no tiecīgajām komitejām. Priecājos redzēt visus pārstāvjus šeit no dalībvalstīm. Turklāt šeit ir arī pārstāvi, viņas mīts veicu, novērotāji no Norvēģijas parlamenta, kā arī dzen no Bosnijas un Melnkalnas parlamenta. Priecājos jūs visus šeit redzēt. Turklāt gribētu šeit sveikt, ņemot vērā, ka šī nav sanāksmē slēgtām durvīm, grupu žurnālistu. Viņi šķiet ir ieradusies šeit, ehm, žurnālisti no sešām Rietumu Balkānu valstīm ir šeit. Viņi cerams kaut kur te ir apsēdušies, mūsos klausās, priecājamies jūs šeit redzēt. Un, nu, ceru, ka jūs būsiet tikpat interesēti notiekošajā un viesrunātājos kā, viesrunātājos kā mēs. Tāpat arī liels gods un prieks man šeit sveikt jauniecelto augsto pārstāvi un vicepriekšsēdētāju Eiropas komisijā. Šī ir viņa pirmā publiskā uzstāšanās un parādīšanās šeit eh, Eiropas parlamentā. Lūdzu, Jozef Borel, priecāmies jūs redzēt. Since Mr. Borel... Un tā kā Borela kungs ir nu, tāds ar, ar ļoti aizņemtu darba kārtību, viņam jālido vēl šodien prom uz Bratislavu, gribētu tālāk bez mazākās vilcināšanās dot viņam arī vārdu, lai viņš mums liktu priekšā savu darba programmu, pildot savus pienākumus kā augstais pārstāvis. Un tad pēc tam norisināsies debatas līdz brīdim, kamēr jums būs jādodas prom. Borela kungs, jums vārds. Good afternoon and thank you very much to all of you. Labu pēcpusdienu visiem! Jāsaka, ka darba plāns, nosaukt to par darba plānu, varbūt ir nedaudz pārspīlēti, e, bet e, gribu pastāstīt par to, kas notiek un ko mēs varētu darīt. Vispirms gribu teikt, ka esmu ļoti priecīgs, ka uh, varu atrasties šeit atkal. Uh, šī ir uh, trešā diena, kad pildu savus amata pienākumus kā augstais pārstāvis. Esmu bijis Parīzē, lai godinātu Francijas um, militāru personas, kuri gāja uh, bojā. Uh, um, nesenajā um, avārijā un tas bija tiešām ļoti simboliski saistībā ar to darbu, ko veicam šodien. Un uh, pirmajā um, komisāru sanāksmē mēs jau runājam par klimata pārmaiņām un uh, par šo lielo milzīgo izaicinājumu Eiropai. Un savas uzklausīšanas laikā šeit es teicu, ka es gribu mm, strādāt cieši sadarbojoties gan ar Eiropas parlamentu, gan dalību valstu parlamentiem, jo es esmu pilnībā pārliecināts, ka e, jūs būsiet tie, kas spēlēs ļoti svarīgu lomu, lai veidotu e, labu un uzticamu Eiropas Savienības ārpolitiku, bet, lai mēs būtu uzticami, mums ir jābūt vienotiem. Šodien mēs sastopamies ar e, daudzām uh, viedokļu atšķirībām starp dalību valstīm, un mēs nedrīkstam eh, to slēpt, bet mums ir jāveido kopība politika, pārvarot šīs atš viedokļu atšķirības. Savas eh, ievada mm, piezīmes es sadali, varētu sadalīt divās daļās. Pirmkārt, eh, par Eiropas lomu ar vien konkurējošākā pasaulē un Otrakārt eh, par to, cik svarīga ir šī ģeopolitiskā pieeja eh, Eiropas komisijas veidošanā. Es domāju, ka nepārprotam ir skaidrs, ka Eh, atgriežas atkal šī strateģiskā konkurence starp lielajiem spēlētājiem un globalizācija un eh, ekonomiskā savstarpēja atkarība. Mēs domājām, ka vajadzētu šo konkurenci mazināt, bet diemžēl mēs redzam, ka eh, šī militārā konkurence arvien pieaug. Un tādēļ attiecīgi mums ir jāpalielina savus, savu militārā konkurētspēju gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi Un šodien ir ļoti laba diena un brīdis, kad par to runāt, jo, kā jūs eh, zinat, patreiz Londonā notiek NATO asamblēja. Un eh, tā notiek eh, situācijā, kad ir ļoti atšķirīgi viedokļi par NATO nākotne. Mums ir jāceras un jāsaprot, ka par spīti mūsu bagātībai un labklājībai, tad Eiropa, kaut vai tīri demogrāfisku iemeslu dēļ, piedzīvos to, ka tās loma pasaulē mazināsies tuvākajās desmitgadēs. Tādēļ mūsu vienotība ir vienīgais priekšnosacījums un galvenais priekšnosacījums mūsu izdzīvošanai un aizsardzība ir viens no svarīgākajiem izdzīvošanas instrumentiem. Mēs piedzīvojam brīdi, kad uh, atkal atzimst spēka politika, un mēs redzam, ka parādās arvien jauni draudi, uh, ko uh, rada ne valstis kas struktūras Eiropas perifērijā un tuvējos austrumos. Apdraudējumi rodas arvien vairāk un vairāk. Tādēļ mums ir nepieciešams vesels klāsts instrumentu, kas nodrošinātu elastīgāku un ātrāku reaģēšanas spēju. Klasiskie instrumenti, šī netaustāmā vara, ar ko mēs esam bieži operējuši, ir zinātne, tehnoloģija, bet mēs redzam, ka šis instruments ir svarīgs, lai nodrošinātu konkurēt spēju bet mēs redzam, ka šī maigā vara un stingrā vara vai taustāmā vara eh, kļūst savstarpēji saugušas un sasaistītas. Bet mums ir jābūt spējīgiem reaģēt kolektīvi caur Eiropas Savienības ārpolitiku vai arī otrs variants ir, eh, ka mēs eh, pieļaujam to, ka Eiropa kļūst par citu pušu spēļu laukumu. Varas politika, kā es teicu, ir atgriezusies starptautiskajā arēnā. ASV īsteno nacionalistisku vienpusēju pieeju jautājumu risināšanā. Mēs redzam, kā ar vien pieaug draudu no austrumiem. Ķīna Mēs eh, esam definējuši šo valsti eh, gan kā ekonomisko partneri, gan arī konkurentu. Jūs zinat par nestabilitāti kaimiņu reģionos un tos izaicinājums, kas eh, nāk no Āfrikas. Nākamajā pirmdienā padomē mēs runāsim par Āfrikas jautājumu lai sagatavotu lielo galotņu tikšanos ar Āfrikas valstu un valdību vadītājiem un uh, Ursula Vanderlajens kundze drīz arī apmeklēs Āfriku. Terorisms, klimata pārmaiņas, kiberdraudi, dezinformācija, visi šie jaunie apdraudējumi Uh, uz tiem nevar uh, reaģēt īstenojot uh, NATO piekto pāntu, bet NATO ir daudzu Eiropas Savienības uh, valstu galvenais aizsardzības instruments, bet tajā pat laikā mums ir jāatzīst, ka ir jauni apdraudējumi, kam ir nepieciešama specifiska atbilde, specifiska reakcija. Un, lai to izdarītu, mums ir jāmobilizē mūsu enerģiju. Noteikti sagaida, mums ir jāsa, jāparedz problēmu parādīšanās pirms tās kļūst par akūtām. Mums ir nepieciešama stratēģija, mums ir jāspēj vairāk vienoties, un mums ir jābūt labākiem um, operatīvāk reaģējot. Un tā kā es uzrunāju Eiropas parlamenta deputātus, vēlos atgādināt, ka mums ir nepieciešams ambiciozs ārējās darbības budžets, kas dotu mums līdzekļus, lai mēs nostiprinātu savu klātbūtni globālajā arēnā un lai spētu ātri reaģēt uz krīzes situācijām. Prezidenta Ursula von der Leyen uh, Um, teica Parīzē, ka viņa sagaida 6% palielinājumu ārpolitikas finansējumam. Un es esmu pārliecināts, ka jūs arī to atbalstīsiet. Nu, 30% palielinājums var būt, ka būtu par daudz. Nu, nē, nu par daudz nē, bet ja tas būtu labi, jā, jā, bet to būtu grūti dabūt. Tālāk, ģeopolitiskā pieeja. Ko tas nozīmē? Visi atkārto prezidenta Vanderlajena teikto. Šī ir ģeopolitiski veidota komisija. Mēs arī dzirdējām prezidenta Makrona modinātāju zvanu intervijā. Tas bija tāds ļoti pretrunīgs. Eh, nu, tālāk mēs arī lasījām eh, tvītus no prezidenta Trumpa, un mēs redzam, ka šīs debats noteikti turpināsies, un vadītāji, kur tiekas tagad Londonā, vēlreiz apliecina savu vienotību, lai arī skaidrs, ka ir nepieciešams tālāks diskusijas par godīgu nastas sadalījumu NATO un ko mēs no tā sagaidām. NATO arī ir piedzīvojis dažādas krīzes savā pastāvēšanas laikā, un šī krīze, ko piedzīvojam tagad, nav pirmā. Bet NATO ir izdevies veiksmīgi šīs krīzes pārvarēt kopš Suecas eh, kavēla laikiem eh, līdz pat šim laikam. Un parasti krīze noved pie sagrupēšanās un spēka palielināšanās. Un es domāju, ka mums Eiropai ir jādomā arī pašiem par uh, savu attīstības virzienu un ir jāsāk domāt par sevi un savu aizsardzību strateģiski un jāsāk domāt par sevi kā par ģeopolitisku varu. Pretējā gadījumā mūsu nākotni izlems citi. Kas notiek apkārt. Mums tas ir jāapzinās un mums ir jāveido integrēta ārpolitika. Un Kāds teica, ka es esmu atbildīgs par to, lai nodrošinātu Eiropas Savienības ārējās darbības rīcību politiku konsekvenci. Nu, tas ir liels izaicinājums nodrošināt Eiropas Savienības ārpolitikas un dalību valstu un institūciju ārpolitiku konsekvenci, bet lai kā nebūtu, mums tas ir jādara. Mums ir jābūt saliedētiem ārējās darbības dienestam, komisijai, dalību valstīm ar spēcīgu Eiropas Eiropas parlamenta atbalstu. Vēlos atkārtot, mēs eh, dzīvojam ģeopolitiskā pasaulē, kur lielie spēlētāji ASV, Krievija, Ķīna, arī Turcija cita starpā rīkojas. Viņi rīkojas pēc ģeopolitiskiem principiem un atklāti saista mm, visus. Uh, varas līdzekļus gan uh, maigo, gan arī stingro varu. ASV, piemēram, teica šodien, ka viņi neatbalstīs um, digitālā nodokļa ieviešanu, un viņi draud ar um, pretpasākumiem pret tām valstīm, kas uh, ieviesīs šādu nodokli. Lībija, t, jā, tas ir labs piemērs, es gribētu par to runāt. Tepat pārvidus jūrai Nestabilitāte Lībijā apdraud mūsu drošību un apdraud mūsu vērtības. Šeit es runāju par migrāciju un par patvērumu meklētājiem. Šī valsts atrodas mums tepat kaimiņos, un tādēļ ir svarīgi, lai Eiropas Savienība strādātu ar reģionālajām struktūrām, piesaistot uh, ANO atbalstu, lai politiski noregulētu situāciju šajā valstī. Mēs to esam teikuši daudzu gadu garumā, bet nekas nav noticis. Situācija joprojām pasliktinās. Un mēs redzam, ka parādās arvien jaunas ieinteresētās puses eh, no ārpuses, un mums ir jānodrošina, lai divpusējās rīcības eh, nepielietu eļu ugunī eh, šajā reģionā. Nesenā vienošanās starp Turciju un Lībiju par vidus jūras ūdeņiem. Mēs nezinām šī nolīguma saturu, bet uh, šī vienošanās jau ir radījusi tādu satraukumu vilni, piemēram, Grieķijā. Mēs esam liela diplomātiskā vara, finanšu supervara, un mūsu tirzniecības politika par spīti visai kritikai ir veiksmes stāsts. Mēs turpināsim veidot Eh, arvien vairāk šo tirdzniecības nolīgumu tīklu, un mēs raudzīsimies, eh, lai šie nolīgumi tiktu veidoti atbilstoši arī ilgspējīgas attīstības mērķiem. Un šajās sarunās par tirdzniecības nolīgumiem mums arvien vairāk jāliek uzsvars tieši ir uz šo ilgspējīgo attīstību. Bez tam, ja runājam par drošību un aizsardzību, tad eh, ar šo PESCO vai pastāvīgo struktūrēto sadarbību mm, mēs eh, to arī apliecinām. Es gribētu parunāt tagad par ārējām attiecībām. Patreiz komisijas prezidenta prezentēja komisāru kolēģijai kārtību, kādā mēs strādāsim. Un Mūsu pienākums ir katru nedēļu atskaitīties par starptautisko situāciju un eh, dalīties ar to ar tiem komisāriem, kuru pienākumi ir vistiešāk saistīti ar ārpolitiku mm, lai arī, teiksim, eh, migrācija un, un, un, un patvērumu politika gluži nav saistīta ar ārpolitiku, bet tomēr tā ir ļoti cieši saistīta ar to, ko mēs darām. Gribētu teikt sniegt vienu piemēru. Parunāsim par to, kurš nosaka spēles noteikumus. Tas, kurš nosaka spēles noteikumus, valdīs pār pasauli. Mēs patreiz cīnāmies ar idejām. Un kas ir tas vēstījums, ko mēs pasniedzām saviem pilsoņiem? Un kā mēs mainām savu izpratni par pasauli. Piemēram, par datiem un privātumu. Dati ir jaunās ekonomikas dzīvības sula. Kā kāds reiz teica, kopējā datu virzītas ekonomikas vērtība ir pielīdzināma globālajai naftas tirdzniecībai, tātad tās apmēram un vērtībai. ASV noteikumi paredz, ka dati piedar IT nozares uzņēmumiem vai digitālajām platformām. Ķīnā savukārt dati piedar valstī. Eiropā dati piedar individiem. Kurš no šiem modeļiem beigās uzvarēs? Uzņēmumi, valsts vai individi? Nezinām. Mēs Eiropā esam lepni par savu modeli, par to, kā mēs esam organizējuši savu sabiedrību un ekonomiku. Es gribu teikt, ka mums ir unikāls uh, unikāla uh, palete, kur ir apvienota sociālā nodrošināšana, demokrātija, cilvēka brīvības. 90. gados tika uzskatīts, ka notiks globālā konverģence ap šiem jēdzieniem, ap šīm vērtībām, bet diemžēl tas tā nav noticis. Tā vietā mēs redzam, ka ir pieaugusi konkurence starp dažādām politiskām sistēmām, jo Ķī, vai varētu teikt, ka Ķīna ir mūsu sistēmiskais konkurents, bet Ko tad mēs domājam ar šo vārdu sistēma? Bet valstu grupa, kas šodien veido mazāk nekā 9% no pasaules uh, iedzīvotājiem, izdzīvos tikai tad, ja mēs rīkosimies kopīgi un vienoti. Mēs nu pat eh, svinējām ehm, Berlīnas mūra krišanas gaddienu un Es vēlreiz pārliecinājos, ka nav citas alternatīvas liberālās demokrātijas un tirgus ekonomikas sistēmai. Bet, diemžēl, vēsture attīstās un mainās. Padomju sistēma nebija uh, labāka alternatīva cilvēku labklājībai, kā daudz no jums zin to ļoti labi un ir izjutuši uz savas ādas, bet Ķīnā simtiem miljonu cilvēku ir izsitušies no nabadzības, piedzīvojot visbrīnumaināko transformāciju cilvēces vēsturē, un nemaz netik tālā nākotnē Āfrikā būs par vienu miljārdu cilvēku vairāk. Man bija uh, vakar vakariņas ar Džefriju Saču, un uh, mēs runājām par demo Āfrikas demografisko sprādzienu, kā mēs varētu to, teiksim, menedžēt un ko darīt šajā situācijā. Nevajag skatīties uz Āfriku tikai Eh, caur migrācijas prizmu. Bet, protams, mēs nevaram noslēpt to, ka eh, demogrāfiskais līdzsvars un eh, labklājības un bagātības līdzsvars starp diviem vidusjūras pretējiem krastiem ir milzīgi atšķirīgs. Un tikai tad, ja mēs kļūsim par aktīvu Āfrikas partneru un ja rīkosimies saliedēti, mēs varam izlīdzsvarot savas attiecības ar Ķīnu. Mūsu pieeja būs balstīta respektējot cilvēku tiesības un ilgtspējīgu attīstību, bet nav zināms, vai mūsu partneriem ir tāds pats redzējums uz nākotni. Tādēļ mums ir arī jārunā par tā saucamo jauno Eiropas zaļo kursu, par ko tika runāts vakar un arī Madrides klimata konferencēm. ārpolitika seja un daba mainās. Tā nav tāda, kā bija kādreiz. Ārpolitika vairs nenozīmē tikai diplomātiskas sarunas. tā aptver pilnīgi visus uh, eh, industriālās, demografiskās un digitālās uh, revolūcijas aspektus. Un es domāju, mums ir jāsāk domāt lielākā mērogā. Gribu nedaudz arī parunāt par šo geogrāfisko pieeju. Vispirms Rietumu Balkāni. Rietumu Balkāni bieži ir parādījušies ziņu virsrakstos, un tur uh, valda liela vilšanās par to, ka viņiem ir atteikts, eh, atteikta šī tālākā virzīšanās, paplašināšanās procesā. Mēs nedrīkstām Balkāniem liekt šo Eiropas Savienības perspektīvu, un, kā jau es teicu iepriekš, es gribētu pēc iespējas drīzāk doties uz Serbiju, bet Kosovā vēl nav valdība, un uh, līdz ar to arī nav jēgas eh, braukt uz turien, kamēr nav izveidota valdība. Līdz ar to es nevarēšu izpildīt eh, mm, man solījumu, kā pirmajā vizītē doties uz Kosovu, es došos uz Bratislavu tā vietā, kas ir turpat blakus, bet uh, Bratislava patreiz uh, notiek uh, savu sanāksme un tur tikšos ar Krievijas un arī citu austrumu valstu ārlietu ministriem. Mēs noteikti turpināsim atbalstīt Ukrainu, Gruziju, Moldovu, kā jau es teicu. Mums ir jāspēlē vadošā loma uh, Lībijas valsts atjaunotnē. Mums ir nepieciešama visaptveroša pieeja konfliktiem līča reģionā. Pēc nedēļas mēs eh, vadīsim sanāksmi par kodolu vienošanos, lai nodrošinātu, ka šī vienošanās um, eh, neizjūk. Un tieši šādā gaisotnē ar šādām cerībām mēs tiksimies ar komisiju rīt un piekdien. Un visbeidzot par Sahel reģionu. Vēlreiz pieminot uh, Francijas uh, um, militāru personas, kas gāja bojā tur. Tur tendences ir negatīvas. Un, kā jau es teicu, mēs paudām solidaritāti ar Franciju. Un es teicu, ka mums ir jāturpina kolektīvā rīcība Sahela reģionā. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka tikai atsevišķas Eiropas Savienības valsts uzņemas nastu, nodrošinot mieru šajā lielajā, milzīgajā Āfrikas reģionā, kur valsts pašas nespēja nodrošināt vajadzīgos publiskos pakalpojumus, kas ir jebkuras politiskas organizācijas pamatu pamats. pamats. Mums, Eiropiešiem, ir aktīvi jāpiedalās notikumu gaitā šajā pasaules reģionā, jo liela daļa no mūsu apdraudējumiem tiek parēti, perinās tieši tur. Nu, es domāju, ka mums būs ļoti laba viedokļa apmaiņa gan par manis minētajiem jautājumiem, gan arī par citiem. Un šodien mēs arī nāksim klajā ar paziņojumu pirmo man pilnvaru laikā, tieši runājot par šo vienošanos starp Turciju un Lībiju, kas, kā es teicu, Grieķijai rada lielas bažas. Un es ļoti ceru, ka arī mums būs vairāk informācijas par to tiekoties Bratislavā jau šovakar un rīt. Es esmu jūsu rīcībā, lai izvērstu uh, atklātas un godīgas debats, jo es domāju, mums ir jābūt atklātiem vienam pret otru. Jā, ir daudz atšķirību starp Eiropas Savienības dalību valstīm, bet vienīgais veids, kā tās pārvarēt, ir paskaidrojot tās, lai saprastu iemeslus, kādēļ viena valsts ir tāda un otra ir citāda, kādēļ ir kaut kādas problēmas. Un es zinu, ka šīs atšķirīgās pieejas balstās mūsu vēsturē, kas dziļi sakņojas mūsu vienotajā gravitācijas centrā, bet, kā es teicu, mums ir jāstrādā, lai pārvarētu šīs atšķirības un veidotu kopīgu nākotni, kas nodrošinātu Eiropas civilizācijas izdzīvošanu. Paldies! Thank you! Lielas paldies! Thank you, Vice President High Rep. Paldies vicepriekšsādātājiem augstiem pārstāvim Borelkungam. Godātie kolēģi, nu šobrīd situācija ir tāda, ka Borelkungam ir aptuveni 50 minūtes laika, ko pavadīt ar mums, bet pieteikušies runāt ir vairāk kā 25 cilvēki. Dodot vārdu jums, Man jārespektē mazliet geogrāfiskais pārtā, pārklājums, politisko grupu sadalījums, dzimumu līdztiesību un visādas citas lietas. Līdz ar to tā ir būtiski neiespējamā misija. Bet viena lieta gan ir skaidra. Pirmām kārtām tomēr došu vārdu mūsu viesiem no dalību valstīm. Un tikai pēc tam, pēc cikot vispirms viesis no Itālijas un pēc tam deputāts no Eiropas parlamenta. Ja jūs jūtat, ka esat saņēmis pietiekami daudz jautājumu, sakat stop un atbildat uzreiz uz tiem, jeb varbūt pēc katra, nē, vairāki kopā, labi. Un tad vienkārši piebikstat man, kad eh, gribat, lai sākt atbildēt, tātad, kad, mm, kad jautājumi sagrupēti vienā grupā. Tātad vispirms ir izdalītas uh, pieteikšanās lapiņas deputātiem no nacionālajiem parlamentiem. Un tā kā pieteikušies uzstāties tik daudz, gribētu lūgt visus pieturēties pie vienas pusotras minūtes. Man šeit ir āmurīts rokā, ar to nestīšu visu jums pa galvu, bet tepat uz, uz galda. Un vispirms tās Miro Kovačs no Horvātijas lūdzu. Thank you so much, Šēmē. Liels paldies priekšādātāji. Priecājos, ka man nebija jāmaina dzimums. Es varu joprojām būt vīrietis un uzdot jautājumu šakatā. Paldies priekšādātāji, apsveicu vēlreiz jūs vicepriekšādātāju ar iecelšanu šajā matā. Augstu vērtēju jūsu prezentāciju un piekrītu Borelu teiktajam par to, ka Eiropas Savienība ir spēks, finanšu spēks, ekonomikas spēks. Un mums vajadzētu pavisam tuvā laikā kļūt arī par politisku spēku. Ja mēs vēlamies kļūt par politisku spēku un spēlēt lomu globālajā arēnā, tad mums nepieciešams arī pašiem sev un pasaulē parādīt, ka mēs esam saimnieki šeit, Eiropas kontinentā, ka mūsu rokās ir drošības un stabilitātes jautājums šajā kontinentā. Un tas nozīmē, ka mums vajadzētu parūpēties arī par Rietumu Balkānu reģionu. Un es patiešām ceru, ka ar jūsu atbalstu un apņēmību jau nākamajā gadā tiks pieņemts lēmums par sarunu sākšanu ar mūsu draugiem Ziemeļmaķedonijā un Albānijā. Paldies! Paldies! Tālāk no Eiropas parlamenta un Tautas partijas grupas Zafko kundze. Bien. Um, encantada de verle. Uh... Gandarīt redzot jūs Eiropas parlamentā. Runāšu gan tālāk angļu valodā, kolēģu labad. Kā jau kolēģis no Nacionālā parlamenta teica, tieši Rietumu Balkāna ir Eiropas parlamenta fokusā. Esam izstrādājuši Rietumu Balkānu stratēģiju, ir arī mieru un drošības jautājumi tajā iekļauti. Un man ir ārkārtīgi skumji, ka jūs nevarēsiet doties uh, uz šo pirmo vizīti Rietumu Balkānos, lai kaut vai simboliski parādītu to, cik ārkārtīgi svarīgs ir miers un stabilitāte, eh, cik tas svarīgi ir jums, jo miers un stabilitāte, miers un drošība ir tas kopsaucējs, kas ļauj mums veidot kopēju ārpolitiku nākotnē un visumā. Un tieši miers un drošība šobrīd tiek aptraudēti, to dara Turcija, miljoniem bēgļu tiek draudēts, ka viņi tiks, uh, viņiem tiks nodarīts skaitējums, ja mēs neslēgsim šos darījumus. Un mans jautājums, vai pat es nezinu, lūgums jums ir šāds, lūdzu, sakojiet Eiropas parlamenta rekomendācijām, tās esam pauduši savā rezolūcijā par visām minētajām valstīm, un varbūt kā personisku uzdevumu jūs varētu izvēlēties vēlmi, pārliecināties, ka miers un drošība joprojām ir tas jautājums, kas paliek Eiropas Savienības degpunktā arī pie austrumu dienvidu robežām. Jo citādi pasaulē mēs nekādu lomu spēlēt nevarēsim. Paldies, turpin priekšādātājs tālāk no Nacionālā parlamenta. Gutieres Limonis no Spānijas, lūdzu. Thank you. Uh, I would like to talk in, uh, in Spanish. Turpināšu spāņu valodā. Pirmkārt, es vēlos apsveikt Borelu kungu. Mēs Spānijas delegācija lepojamies ar viņa celšanu amatā, un man būs trīs īsi jautājumi. Pirmkārt, 20. gadsimta sākumā Eiropa bija 25% pasaules iedzīvotāju, no kuriem uh, drīzumā mēs būsim 17%. E, e, mums ir jāspēj pieņemt lēmumu ar kvalificētu vairākumu, lai mēs varētu konkurēt ar citām lielvalstīm. Kā mēs domājam to panākt? Pastāv ekonomiska, sociāla, institucionāla krīze Latviņamerikā. Kāda ir Eiropas Savienības loma šajā sakarā? Un tāpat Spānija e, sadarbība ar Latviņameriku šajā sakarā. Un visbeidzot, kopējā migrācijas politika. Eh, atsevišķas valstis nepildā kvotu prasības. Kādu līdzsvaru jūs, kā atbildīgais, eh, esat iecerējis robežu kontrolas un migrācijas politikā un Sahel sakarā, kādi ir jūsu galvenie mērķi uh, saistībā ar migrācijas politiku? Paldies! Thank you! Es paldies! Tālāk sociāls demokrātu grupas Pik Pikls kungs lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Priekšādātāji pateicos. Lūtoties Bodara kungs, augstais pārstāvi, priecājos jūs redzēt šodien šeit, Eiropas parlamentā. Un papildus apsveikumu vārdiem vēlos jums, ar, vēl jums arī lielu veiksmi nākotnē, lai jums veicas šajā matā. Gribu atgādināt, ka savā nodoma deklarācijā jūs identificējāt realitāti, unionismu un partnerību kā vadošos principus, veidojot spēcīgāku un kopīgu ārpolitiku Eiropai. Tas nozīmē, ka jums vajadzētu mācīties domāt un rīkoties kā tādam viedam spēkam, integrētā veidā starp dalību valstīm un Eiropas Savienības instrumentiem. Tāpat laikā tas nozīmētu milzīgas pārmaiņas tajā veidā, kā Eiropas Savienība ir darbojusies līdz šim. Nesen drošību pārsvarā nodarbu, no, nodrošināja ASV un NATO, bet tagad atsevišķas ES dalībvalstis publiski demonstrē savu nevienprātību par NATO no, nu, lomu nākotnē. Autonomāku aizsardzības kapacitātes veidošanu rēģējot uz ASV atkāpšanās no daudzpusējības principa varētu novest pie distancēšanās arī starp Eiropas Savienību un NATO. Mans jautājums ir šāds, kā augstais pārstāvs, kā jūs saskatāt savu, kā jūs redzat savu lomu šais diskusijās starp dalībvalstīm? vai varēsiet būt konstruktīvs un kā varēsiet konstruktīvi domāt par tādām lietām kā aizsardzības struktūra, arhitektūra un atbilstīgu budžetu šīm lietām. Paldies! Liels paldies, Tonino! Tālāk no nacionāliem parlamentiem Mentos Grigočičs no Slovenijas, lūdzu. Thank you, Mr. Chair. Kundzes atvainojas deputāta. Slovenijā Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībai jābūt svarīgai un atbildīgai pasaules spēlētājai. Tā var gūt arī lielāku atbildību, atbilst, atbi, ietekmi tad, ja rīkosies atbildīgi un ņems vērā visas šīs straujās pārmaiņas globālā līmenī. Eiropas Savienība redzam kā spēcīgu daudzpusējas sadar sadarbības atbalstītāju. Eiropas Savienībai turklāt jāgatavo arī tālāk Mm, tālāki centieni kopējai sadarbībai aizsardzības un draudu apkarošanas jomā, piemēram, runājam par terorismu un kibernoziedzību. Arī ar rīcību Eiropas Savienībā un dalību valstīs mm, attiecībās ar trešām valstīm jābalsta uz vienprātības saskaņotības pamatiem, tai jābūt saskaņotai un proaktīvai. Mums ir kopēja orientācija, tas ir, tā ir jāizteno, lai veicinātu tālāk demokrātiju, drošību, tiesiskumu, cilvēktiesību ievērošanu un pamatbrīvības Slovenijā. Uh, Mēs pilnīgi noteikti turpināsim aktīvi darboties miera drošības nodrošināšanas jomā un arī stabilitātes nodrošināšanas jomā Eiropas Savienībā un tās eh, kaimiņu valstīs. It īpaši šeit domāju par Rietumu Balkānu reģionu. Vēsture mums labi parādījusi, ka tieši šīs reģions ir ārkārtīgi delikāts, riskiem pakļauts un tur ir vēl nemazums problēmu. Eiropas Savienības iestāšanās perspektīva ir kopējais mērķis vairāk vai mazāk visām eh, Rietumbalkānu valstīm, bet Eiropas Savienībai kā vadošajam spēlētājam līdz ar to ir jārada uzticēšanās un jābūt pārliecinošai. Lies paldies! Nu tad lūk tāds pirmais jautājumu rauns, jeb kārta, Borelkungs, lūdzu, jums vārds. Daudz jautājumu bija saistīti ar Rietumu Balkāniem. Es patiešām uzskatu, ka mums nav ne mazākā pamata apšaubīt Eiropas Savienības politiku attiecībā uz Rietumu Balkāniem. Šī politika pilnīgi noteikti joprojām būs Eiropas darba kārtības pašā augšā. Paplašanāšanās jautājums ir radījis nesen zināmus jautājumus, nu jā, tas tā maigi runājot, bet ilgtermiņā vai vidējā termiņa perspektīvā, es domāju, nekas nav mainījies un mums ir jādara viss iespējamais, lai gatavoties 2020. gada Rietumu Balkānu samitam un Horvātijas prezidentūrai. Domāju, ka tas būs izšķirīgs, svarīgs posms, kas ļaus dot atbildes uz daudziem no jūsu jautājumiem. Kamēr tas vēl nav noticis, mums ir jāsaglabā šis um, virzītājs spēks un brīdis, jāturpina sadarboties ar visām dalībvalstīm, lai pārliecinātos, ka visi saprota to, ka mēs nevaram noslēgties, mēs nevaram atteikties no šīs Eiropas perspektīvas uh, Rietumbalkānu reģionam. Mēs nevarējām izvairīties no Dienvidslāvijas kara. Un bija vairāk kā 100 tūkstoši, 150 tūkstoši kritušo tā visa rezultātā. Milzīga traģēdija. Visu šīs traģēdijas, traģēdijas mantojums ir tāds, ka mēs esam sašķeltas, ir, ir tikus radīta nabadzība, ir dažāda veida nacionalistiska cīniņa un spriedze. Eiropa šajā gadījumā ir vienīgā, kas var piedāvāt risinājumu šai situācijai, šai pēckara situācijai. Un es domāju, ka padomē šis jautājums būs jāapspriež atkal un atkal līdz pat tikšanās brīdim Zagrebā. No savas puses var jums apliecināt, ka darīšu visu, kas manos spēkos, eh, un arī komisija darīs visu, kas tās spēkos, lai tieši šādas diskusijas nodrošinātu. Nu, es domāju, līdz ar to jau atbildēju uz diviem, trim jautājumiem. Vēl tik uzdots jautājums par NATO. Kas notiek ar NATO šobrīd? Es domāju, ka ir vienotra problēma šajā saistībā un attiecībām starp ES un NATO pirmām kārtām. Uzskats, ka ASV ir vairāk interesēta Āzijā nekā Eiropa. Nu, tā faktiski ir realitāte, tas pat nav tikai uzskats, tā tas ir. Jo klusajā okeānā ir faktiski tā robežšķirtne, ne jau Eiropas vidū, Otrām kārtām trūkst arī konsekvences Azijas, nu, eh, ASV nostājā pret Sīriju un tam līdzīgi. Mēs esam to kritizējuši, jā, šo konsekvences trūkumu nenoliedzami un nevaram vienoties par to, ne, nevaram piekrist šādu veidu attieksmai. Un trešām kārtām ASV darbība ir saistīta ar tās ekonomikas interesēm tās dominē faktiski. Un visi šie trīs fakti, fakti ir e, nu, tādi, tādi elementi, kas ietekmē arī šo mūsu aliansi ar ASV. Bet, kā jau teicu, uzklausīšanas laikā, un to arī turpināšu apgalvot, NATO ir pamata aizsardzības ietvars lielākai daļai ES valstu. Un vienīgais, ko varam darīt, ir spēcināt NATO ļaut šai organizācijai tikt pāri visam šīm domstarpībām un vienlaikus izstrādāt tādu papildinošu kapacitāti, veidot eh, šo kapacitāti šeit Eiropā, lai varētu risināt tādas tūlītē rakstura problēmas. Nu, ļaujiet man jūs informēt par vienu skaitli. Kad Briti atstās Eiropas Savienību, nu, ja viņi to izdarīs, tad 80% militāro izdevumu, kas eh, nonāk NATO, uh, nāks no e, valstīm ārpus Eiropas Savienības. Tātad Eiropas Savienība piedāvās tikai 20% no militārās kapacitātes NATO. Mēs, protams, esam daļa līdz ar to no NATO, bet nebūtiskākā šīs struktūras daļa. Mums, protams, līdz ar to ir arī problēmas mūsu pašu tuvajos kaimiņos, ko nav iespējams atrisināt eh, ar piekto pantu vienu. Un visas šīs trīs lietas tātad uzskats, kā ASV ir pārvirzīsies uz Āziju, otrām kārtām konsekvences trūkums attiecībā uz Persijas līdz un Sīriju, trešām kārtām saiknes starp ekonomikas interesēm un ārpolitiku, ir tie elementi, kas tiešām kopumā ietekmē mūsu, kā Eiropiešu uzskats par šo, mm, šīm sabiedroto attiecībām. Nu, un, protams, ka Turcija un tā strateģiskās orientācija Nu, redzējām, ko Turcija izdarīja Sīrijā. Un, protams, līdz ar to mūsu bažas ir ļoti pamatotas, bet lūdzu nesāciet domāt, ka tā ir tikai pirmā, ka tā ir krīze, kas pirmām kārtām skan Eiropas Savienība, arī NATO bija ļoti dažādas domstarpības un viedokļi. Jau kopš 56. gada šie viedokļi ir atšķīrušies arī, piemēram, par runājot par Suecas uh, Um, aktivitātēm, toreiz Briti un pārējie Lībija 88. gadā, Īrāka 2003. gadā un pavisam nesen, lūk, arī Sīrija ir tā, kas radīs domstarpības. Nav pirmā reize, kad šādas domstarpības piedzīvojam. Galvenais šai gadījumā ir uzturēt šo kopsaucēju, palikt arī pie tā vienojošā elementa, respektīvi, ka Eiropai NATO joprojām ir galvenais aizsardzības ietvers kolektīvas aizsardzības kontekstā. Vēl tik uzdots jautājums par migrāciju un robežu kontroli. Nu, jūs taču nedomājat, ka mēs atrisināsim migrācijas problēmu vienkārši labāk kontrolējot robežas vien. Protams, ka robežām ir jābūt drošām, jo ja valsts nevar kontrolēt pati savas robežas, tad tā vairs nav nekāda valsts. Tātad robežu kontroli nenoliedzami, jā, tas ir kaut kas tāds, kas mums ir jāīsteno, lai pārliecinātos, ka mūsu pilsoņa drošībā, bet ar to vien mēs nevarēsim atrisināt migrācijas problēmu, jeb jautājumu. Mēs nevarēsim apturēt šo migrācijas vilni, ja nerīkosimies šīs problēmas izcelšanās vietā. Vietā, no kurienes šie bēgļi nāk, nevis tajā brīdī, nevis tajā vietā, kur šī problēma pēc tam uzpeld, tā teikt. Un tāpēc ir vajadzīga vienošanās, partnerattiecības par attīstības palīdzības sniegšanu ar Āfrikas valstīm un ir vajadzīgi nolīgumi, kas ļautu pārliecināties par to, ka varam iedzīvotājs šos migrantus, eh, nelegālos migrantus nosūtīt atpakaļ, vienlaikus pārliecināties, protams, ka patvērums tiek piešķirts tiem, kas patiešām šādu patvērumu ir pelnījuši saskaņā ar visiem tiesību aktiem. Migrācijas politika ir ļoti svarīgs ārpolitikas aspekts, un šo piekdienu divi no maniem kolēģiem Eiropas komisijā ceļos uz Ankāru lai spriestu ar Turcijas varas iestādēm par to, ko darīt lietas labā, ņemot vairāk ar vien vairāk pieaugšas migrantu skaits, kas ierodas Grieķijas salās. Un tie vairs nav sīrieši, kas bēg no kara, nē. Trīzāk šobrīd tie jau tagad ir cilvēki, kas nāk no Afganistānas. Nu, varbūt, ka tas faktiski jau ir, eh, nu, kā reakcija uz šo iespējamo mieru, mieru līgumu ar Talibanu. Un visbeidzot jautājums par Latīņu Ameriku. Un gribētu uz to atbildēt spāņu valodā. Drīkst? Būtu ļoti savādi runāt par Latīņu Ameriku angļu valodā vai franču. It īpaši tad, ja vēršos šeit pie sava spāņu kolēģa. Lūdzu. Ultimā vez, kas... Kopš manas pēdējās vizītes šeit Latīņa Amerikā piedzīvo ugunsgrēku. Bet eh, kopš tā laika, kad es apmeklēju Eiropas parlamentu un kad mums bija Kubas un Venecuēlas problēmas, tad šobrīd jau no Čīlēs līdz Meksikai, viena aiz otrā uh, valstī, ir novērotas smagas sociālas eh, nekārtības un tās ir sekas pie, pieaugošai nevienlīdzībai, kuras demokrātija nespēja novērtēt dažu politiskas stabilitātes un ekonomiskas izaugsmas gados, un kas ir izrai, e, novedis pie tā, ka dzirkstele izraisa sprādzienu. Šeit ir jārunā gan etniskie, gan sociālie, gan politiskie konflikti. Es to saku. Uh, spāņu valodā, bet nevis tāpēc, ka esmu spārnis, taču Eiropas Savienībai ir jāpievērš daudz lielāka problēma Latvijai Amerikai. Pēdējā laikā likās, eh, ka Kuba ir problēma valsts, bet Kuba nav vislielākā tā. Ir problēma, taču nevis lielākā. Savukārt Čīle, Bolīvija, Ekvadora, Venecuēla un tā skaita arī Kolumbijā kad armija no jauna iziet ielās, tas ir briesmīgs, briesmīgs atmiņas Latīņa Amerikas kolektīvai atmiņā, kad e, ielas ir, ielās ir e, nošauti cilvēki. Tas, e, tā priekšā Eiropa nevar palikt vienaldzīga, un es domāju, ka. Ar to esmu tagad atbildējis uz visiem jautājumiem, priekšsēdētāji. Nākošā jautājuma kārta, Borel kungs, vai piekrītat? Nākošais runātājs ir deputāte Fon Kramona no Eiropas parlamenta. Tā kā jūs jau nosaucāt eh, Kosovas jautājumu un eh, eh, Kosovas jautājumu un braucienu uz Balkāniem var atrisināt pēc tam, kad valdība ir izveidota. Un es pieturēšos pie diviem citiem jautājumiem. Viens no tiem skan Ukrainu, kas arī ir ļoti kritisks jautājums, un par to tiks runāts. E, Normandijas formātā e, pirmdien Parīzē. Mēs neesam daļa no Normandijas formāta, bet uh, mēs uzskatām, ka mums ir jābūt arī strateģiskai pieejai Ukrainai. Kāds būtu jūsu priekšlikums gan Ukrainas, gan Krievijas pusē, gan arī Vācija un Francija? Un kāds varētu būt ilgtspējīgs risinājums kopumā? Un otrais jautājums skār Krievijas ietekmi vienā, ne tikai vienā eh, mūsu kaimiņu valstī, bet arī dalību valstīs un iespējams tas skar arī jūsu dzimto reģionu Kataloniju. Kādi būtu adekvāti pasākumi no Eiropas Savienības puses, lai mēs varētu labāk pretoties Krievijas ietekmei? Paldies, nākošais runātājs no dalībvalsts eh, parlamentiem ir deputāts Leglē no Francijas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji, augstā pārstāvkungs. 13 Francijas karavīri Barkana operācijas ietvaros ir gājuši bojā malī pagājušajā nedēļā. Es vēlētos pasvītrot, ka visas Eiropas uh, Drošību šajā gadījumā Francijā aizsargā viena pati, un jūsu klātbūtne pirmdien tika ļoti augstu novērtēta augstā pārstāvkungs. Mūsu drošība ir kopīgs labums. Stabilitāte Sahelā ir arī stabilitāte e, Magrebalstīs un Vidusjūras dienvidkrastā un strateģiska prioritāte visām dalībvalstīm. Protams, uz vietas Francija nerīkojas viena pati. Mēs saņemam atbalstu no Iotemalī eh, formējumu atbalstu un citu dalībvalstu vai nu atsevišķi vai uzma ietvaros. Protams, tas ir apsveicam, bet ir jādara vairāk. Eiropas Savienībai ir ārkārtīgi liela loma globālajā pieejā, kas tai piešķir pievienoto vērtību bruņoto spēku iesaistīšanās ir jāpavēd ar pārvaldības in pasākumiem, investīcijām un ekonomisku attīstību. Un mans jautājums, kāda loma Eiropas Savienībai šeit var būt, kā tā var veicināt politisko dialogu Sahela valstīs. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Eiropas parlamenta deputāts Es vienmēr esmu ļoti atvērts eh, kreisajiem, tās būs Spānijas kolēģis, jeb kolēģi, deputāte Vijanuevā. Borelkungs, apsveicu jūs eh, ar jūsu apstiprināšanu amatā. Un ceram, tiksimies ļoti bieži šajā komitejā. Trīs komentārus gribētu dzirdēt. Pirmkārt, eh, pār Eiropas nu, strat, eh, strateģisku autonomiju un multilaterālismu, turpinot Morgarīni eh, jūsu priekšgājējas eh, uzsākto darbu, veidojot elastīgas alianses, lai varētu stāties pretī spiedienam no Trumpa, no Krievijas, no Ķīnas puses un kāda būtu kopīgā nostāja ieroču pārdošanas gadījumā. Kā tas būtu pirmkārt? Otrkārt, Mēs novērtējam jūsu sacīto Latīņu Amerikas sakarā. Ir būtiski Eiropai nepagriezt galvu uz pretējo pusi, kad šajā kontinentā tiek apdraudēta demokrātija ar valsts apvērsumiem. Eiropai šādu valsts apvērsumu ir jānosoda, jāveicina mediācijas, jānovērš autoproklamēšanās un jūs runājāt par ekonomiskām attiecībām, kas ir balstāts uz attīstības mērķiem. Arī mēs uzskatām, ka tās ir jābalst uz darba tiesībām, vidas pasākumiem un savstarpēju attīstību, kā arī lai nepieļautu nodokļu paradīzes. Un visbeidzot, jūs uzstājoties uzklausīšanu šodien runājāt par uh, atbalstu no Eiropas parlamenta puses, lai stiprinātu demokrātisko leģitimitāti, veidojot eh, ļoti, eh, tik eh, šobrīd ļoti vajadzīgo ārpolitiku. Es gribētu dzirdēt vairāk šajā sakarā no jums, kā arī regulāri tikties ar jums, lai uzklausītu šo aspektu. Paldies, deputāte Vijanueva atbilde. Pirmkārt, eh, mēģināšu franču valodu atbildēt par Sahelu uzdoto jautājumu. Pilnīgi skaidrs, ka mēs nedarām pietiekami. Kad mēs redzam, cik plašas ir piecas Sahelu valstis, kad mēs redzam, ka to robežas ir eh, tikai kartē novilkts līnijas, bet dabā tās nav redzamas, kad mēs redzam Eiropas pieliktos pūliņus, tad tas ir visai grūts uzdevums, un nav brīnums, ka stāvoklis neuzlabojas. Un kā Malī valsts prezidents un mēs ar viņu diskutējām vakar, un Burkina Faso uh, vadītājs saka, ka vienīga mēs nesam spējīgi aptvert šo milzīgo plašumu un stāties pretī bruņotajiem grupējumiem. Bet Sahelā viss krustojas ir ierastās Ehm, spriedzes starp lauksaimniekiem un lopkopjiem un, un zemeskopējiem, tiem, kuriem ir zeme, kuriem nav klimats, kurš dzēn ļaužus projām, jo sausuma dēļ tuksneses iekaro aram zemes. Un, e, ieroči, kas tiek ievesti no Lībijas armijas pa, e, paliekām. Un ja Francija nebūtu iejaukusies pirms vairākiem gadiem Malī, Islāmālīka valsts varētu nepastāvēt. Nu, būtu noticis tas pats, kas notika Irākā ar Dāēšu, un Francijas armija to nepieļāva. Un Francija rīkojas pilnīgi pareizi citas Eiropas valstis, kuras piedalās uh, pasākumā, kas nebūtu nav koloniāls mantojums. Jā, citi var teikt, ka, lūk, tas ir, ka tā ir bijusi Francijas eh, kol kolonija. Nē, nē, šeit ir par, eh, runa par vēsturiskām un kultūras saitēm. Un briesmas, kas apdraud mūs šobrīd, galīgi nav jāsaista ar Francijas koloniālo mantojumu. Eiropas dienvidu robeža ir uh, Eh, dienvidos tā ir Sahāra, un mums ir jādomā, kā Eiropa labāk var piedalīties misijā kopā ar Franciju. Tu nu, piedalās arī eh, vācu karavīri, bet viņi nepiedalās kaujas operācijās, ir britu un spāņu gaisa spēka atbalsts, bet, ja patiesi ir jāstājas pretī Sahel problēmām, tad vajadzētu daudzkārt vairāk izvietot armiju uz vietas, ko Francija vien pati nespēja. Vai būs vienbalsība, lai uzsāktu e, mieru uzturēšanas misiju Eiropas vārdā, diemžēl man tā nešķiet, un kamēr nebūs uh, Eh, kamēr būs spēkā vienbalsīguma likums, eh, nebūs Eiropas spēka. Mēs varam veidot labās gribas koalīciju, uzrunāt valstis, kuras jūtas iesaistītas, partneru valstis, lai tās atbalsta Francijas polniņus, apzinoties to, ka šeit risinājums nav tikai militārs, eh, nedrīkst ir pirmkārt jāizveido valsts struktūras un kā izveidot valsts struktūras eh, vietā, kur nevar eh, nodrošināt vismazāko drošību nevienam. Eiropā ir jāmeklē atbildes, un es domāju, ka ir jāmobilizē papildu pūliņiem. Tālāk par Ukrainu, Normandijas formāns. Jūs sakāt, Eiropa nav klātesoša. Tā ir. Ir daudz vietu, kur mēs nesam klāts. Vismaz labi, ka Francija un eh, Vācija ir uzņēmušās eh, iniciatīvas, arī šajā sakarā runāju ar eh, Krievijas ministru Tokijā pirms dažām dienām, vēl kamēr es biju Spānijas ārlietu ministra matā. Un mums rezultāts nav skaidrs. Taču, manuprāt, ir skaidrs, kā ar Krieviju vajag vien, vienlaicīgi uzturēt sankciju politiku, kamēr nebūs virzības uz priekšu, un šobrīd tādas nav, bet vienlaicīgi. Nevajag noliegt lielas valsts pastāvēšanu, kura mums eh, nodrošina enerģiju un ar kuru ir jābūt Eh, attiecībām, kā ar citām valstīm. Ir tas jāveido organizētā veidā, un vislabākais veids ir piešķirt Ukrainai, to es saku un atkārtoju, visu atbalstu, kurš tai ir vajadzīgs. Krie Ukrainas jaunais prezidents atteicās E, izmantot bruņotos spēkus, lai atgūtu Donbasu. Tas jau ir labs sākums - atteikt e, bruņotu spēku pielietojumu, bet tas ir jādara citā veidā. Un šīs veids e, vienīgais ir Eiropiešu vienotība attiecībā pret Krieviju. Vai šī vienotība ir E, tikusi satracināta Francijas iniciatīvas dēļ. Nē, es tā nedomāju. Es domāju, ka ir jāveido saiknes, jo kā mēs uh, sakām spāņu valodā, uh, pieklājība nekavē uh, būt drosmīgam. a, la, a, mi, a mi colega. Un atbildot eh, Spānijas eh, kolēģei deputātei Villanueva. Es eh, nezinu, ko es vēl varētu pievienot Latvijas Amerikas sac, sacītā sakarā. Mēs redzam, ka valstī ir milzīga sociālā krīze, un mēs nezinu ne, nevaram pateikt, kāda kapacitāte ir Eiropas Savienībai, lai veikt intervenci šajā, šajā milzīgajā krīzē, kas neparedzēti ir iestājusies. Mums ir jārisina steidzamākas problēmas, un, manuprāt, viss ste, steidzamākā ir Venecuēlas problēmā. Mums ir jābūt šeit ļoti proaktīviem jo viena trešdaļa Venecuēlas iedzīvotāji nesaņem pietiekamu uzturu, un tās ir sekas sankciju politikai, kas ietekmē iedzīvotājus un ko Eiropas Savienība nav piemērojusi, bet Savienotās valstis jā, un ir steidzam jāmeklē izēja no strupceļas Eh, kādā, eh, kurā ir nonākuši pirmkārt valsts iedzīvotāji. Otrkārt, ir eh, šajā sakarā jādara viss iespējamais un, protams, aizstāvēt multi. Laterālismu es to neatkārtošu lieku reizi, bet tas ir tā jau ir daļa retorika un tomēr bez jebkādām šaubām, jo multilater, multilaterālisma uh, Alternatīva būtu pat ne e, unilaterālisms, bet e, džungļu likums kāds e, valda visspēcīgākais. Mums ir jā, jāsaprot, ko tad mēs vēlamies. Mēs nevēlamies džungļu likumu, mēs vēlamies tiesiskumu, un tas pieprasa Eh, multilaterālu pieeju pasaules problēmām, un it īpaši arī tas skar Latīņu Ameriku, kuras, eh, kuras sakarā jūs pilnīgi pareizi norādījāt, pastāv arī sociālā krīze, ko um, demokrātija nebija spējusi novērst, bet ko spēs glābt tikai demokrātija. Un tagad uh, es uh, ļoti labprāt būtu turpinājis sar sarunu ar jums, bet mani gaida Bratislavā un man ir jādodas prom. Borelkungs, es saprotu, ka jums ir jādodas uz Bratislavu. Jūsu birojs mums sola papildus desmit minūtes. Labi, esmu savā biroja pakļautībā un e, palikšu desmit minūtes ilgāk. Labi, tādā gadījumā deputāts Kols no Latvijas. Gracias. Thank you, Mr. Chair. Well, I have very straightforward question. So... Lās paldies, mums ļoti tieši jautājums. Eiropas Savienība globāli ir arī galvenais demokrātijas aizstāvis, cilvēktiesība aizstāvis, starptautiskā tiesiskuma un tā tālāk aizstāvis. Un šai saistībā labprāt dzirdētu augstā pārstāvi viedokli par to, ka varētu pieņemt Eiropas Savienības mērogā tādu magnitski likumu. Kāds jūsu risinājums būtu attiecībā uz to, ka varētu izvērst tos instrumentus, kas būtu šai 21. gadsimtā piemērojami tajos gadījumos, kad, lūk, sastopamies ar vienkārši kliedzošiem cilvēktiesību pārkāpumiem, tā lai mēs varētu šo instrumentu izmantot. Es nerunāju šobrīd tikai par tām sankcijām, kas jau ir piemērotas eh, Krievijai par starptautiskiem pārkāpumiem, bet tieši par cilvēktiesībām, jo augstā pārstāva viedoklis nenoliedzama lielā mērā būs nozīmīgs tajā brīdī, kad tiks noteiktas veidotas sankcijas eh, kaut kādā vēlākā laikposmā. Gribētu dzirdēt, kāda jūs nostāja attiecībā uz šādu domu, ka varētu tikt pieņemts Eiropas Savienībā Magnitska likums. Otrs jautājums, drīzāk tāds uzaicinājums jums tieši. Jūs varētu izlausties no šīs negatīvās prakses, ko jūs izveidoja jūsu priekšgājēji, un pievienoties kādu tikšanās eh, reizē mm, Horvātijā no 2. līdz 4. martam Jūs varētu to darīt pats personīgi, tas būtu ļoti vērtīgi, tad, kad vēlaties sadarboties ar nacionālajiem parlamentiem, to parlamentāriešanu, apmainīties ar viņiem ar viedokļiem. Mēs to vērtētu ļoti aug, augstu, ja jūs varētu šo te soli spērt un tādējādi radīt pirmoreiz tādu pozitīvu ietekmi. Paldies, ko tātais kolēģi. Tālāk. No Eiropas parlamenta Fabio Castaldo. Thank you, Chair, estimado alto rappresentante, querido Giuseppe, estoy muy contento. Uh, Giuseppe godāmies augsto pārstāvi. Esmu ļoti gandarīts par jūsu iedzašanu matā un esmu pārliecināts, ka mums izdevās sadarboties eh, šajos eh, aspektos turpinu itāļu valodā. Pastāva kopēja nostāja attiecībā uz robi, eh, ieroču eksportu, bet Šķiet, ka mēs neesam rīkušojušies visai efektīvi un dalībvalsts nerespektē kritērijus, un viens no iemesliem ir tas, ka nepastāv sankciju mehānisms attiecībā pret valstīm, kuras šos noteikumus nerespektē. Vai jūs uzskatāt, ka nostāja ir jāpārskata, jāaktualizē, tad, kad mēs runājam pār jaunajām tehnoloģijām, um, lai noteiktu proporcionālu sankciju ter, uh, sankcijas valstīm, kuras nerespektē kopējo nostāju. Un tagad es gribētu dzirdēt arī pārdomas pār Tunisiju valstī, kurā es biju novēr uh, vēlēšanu novērošanas misijas uh, Eh, vadītājs un atrados visai delikātā situācijā attiecībā pret eh, jauno valdību, kas ir viens no eh, retiem konsekventiem partneriem. Nākošais runātājs ir no Nīderlandes. Wave, please, like to... Paldies! Thank you very much. Paldies, priekšsēdētājs! Es vēlētos eh, runāt par Ķīnu. Šodien Nīderlandes eh, avīzēs ir ziņa, ka Rotterdams slimnīcā, kur eh, ķīniešu pētnieks strādā Rotterdamai un Pekīnai, kura darbu izmantos Ķīnas valdība, lai spētu noteikt disidents uigūrus Ja tas tā ir, tad tas ir viens no pierādījumiem, kā Ķīna domā par cilvēktiesībām un nāciju integritāti, un arī kāds ir viņu viedoklis par eh, savstarpīgumu un divs, divpusējām attiecībām. Ja mēs runājam ar Ķīnas vēstnieku par, cil, eh, vēstnieku par cilvēktiesībām, tad vienmēr viņš norāda, ka viedoklis viņiem ir atšķirīgs tā varētu būt, taču viņi ir parakstījuši eh, universālo cilvēktiesību deklarāciju. Tāpat eh, Savienotās valstis ir noteikušas sankcijas eh, pret Ķīnu Uigūru sakarā, un es gribētu dzirdēt jūsu viedokli pār šo jautājumu. Okay, thank you, Mr. Borrell. Borrell kungs, Ķīna, Tunisija. Ar ko jūs vēlaties sākt? Sanctions, it's also something very... Sankcijas ir grūti pārvaldīt. Mums ir jābūt piesardzīgiem sankcijas nosakot. Es nosaukšu Venecuēlas piemēru. Sankcijas, kuras kolektīvi ietekmē tautu, neesmu pārliecināts, ka tas var panākt mums vēlamo rezultātu un var radīt liels cilvēku ciešanas. Sankcijas pret eh, individuālām personām, tās ir tās, ko mēs paredzam Eiropas Savienībā, nosakām daudz tādas. Jūs uzdodat jautājumu par iespēju sankcionēt um, atbildīgos par cilvēktiesību pārkāpumiem Krīvijā un Ķīnā man ir jāskata konkrētas lietas. Es nevaru sniegt vispārīgu atbildes. Cilvēku tiesību ievērošana ir daļa no mūsu sarunām ar Ķīnu. Un, ticiet man, ķīniešiem ir atšķirīga pieeja, bet, kā jau jūs sacījāt, viņi ir parakstījuši cilvēktiesību konvenciju un tā ir daļa no mūsu sarunām, diskusijām un nolīgumiem. Bet uz šo brīdi uz padomas darba galda nav nekāda sankcija priekšlikuma jūsu piedāvātajā izpratnē. Nesmu pārliecināts, ka es eh, varu daudz pateikt jūsu pieminēto aktu. Magnitskā aktu Mm, šķiet, ka tas bija kāds, kurš tika nogalināts. Sorry, I don't know exactly. Vainojiet, es nezinu, par ko jūs e, īsti runājat, ja jūs man nepaskaidrojat to sīkāk. The one who put the question can, can repeat the, the question, please. Vai cilvēks, kurš uzdeva jautājumu, varētu to atkārtot? Deputāts Kols uzdeva jautājumu par Magnītiskā aktu, vai jūs varat atkārtot savu jautājumu? Jā, labprāt. Tā saucamais Magnītiska akts jeb citās valstīs tas tiek dēvēts eh, par instrumentu, lai sauktu pie atbildības cilvēku tiesību pārkāpējs, piemēram, viņu, iesaldējot viņu līdzekļus. Un, ja nemaldos, tāds tika pieņemts sešās valstīs, savienotās valstīs, Kanādā un no atsevišķās Eiropas Savienības dalībvalstīs. valstīs bet ir doma noteikt līdzīgi instrumenti Eiropas Savienības līmenī. Vai jūs atbalstāt šādu iniciatīvu, jo augstais pārstāvis uzrauga to, kas notiek cilvēktiesību jomā un to sakarā ar šiem pārkāpumiem? Man rīcībā nav šobrīd pietiekami daudz informācijas. Jūs sakāt, ka tiek piedāvāts padomē visām Eiropas Savienības valstīm, cik es zinu, ka sešas valstis ir pieņēmušas šādu lēmumu. Nē, mums ir, mums ir jāsaskaņo viedokli, es varētu sniegt atbildi. E, Kolkungs, ārlietu komiteja šodien pieņēmā ziņojumu projektu par ārējo drošības politiku Eiropas Savienībā, un tur ir atsauce uz Magnitska aktu un iespējamu to ieviešu izveidi, bet tas ir uh, vēl aizvien tāls ceļš, taču iespējams tas tiks skatīts ārlietu padomē. Vēl viens jautājums - Ķīna, es jau uz to atbildēju. Uh, tādā gadījumā, kas taldokungs? Tunisija. La Tunisie, c'était le, le début. Euh, tas bija arā pavasara sakarā, un euh, tā ir vienīgā valsts, kura pārdzīvoja uh, arā pavasarim, kurā neiesākās diktatorisks režīms. Tā bija lielas cerības demokrātijai Ziemeļāfrikā, un mēs varam visu, ko dar, uh, daram visu, ko varam, lai uh, demokrātijas uguns Tunisijā neizdziest. Un, manuprāt, šeit tā ir, um, tas ir cerības stars demokrātijai Ziemeļāfrikā, un mēs darām visu, lai šī cerība neizdziestu valstī, kas labāk nekā citas ir. Uh, vislabāk pārvarējušas eh, šo 2011. gada notikumu sēriju. Jūs varat eh, arī eh, rēķināties ar Eiropas Savienības atbalstu demokrātijai Ziemeļāfrikā un Tunisijā. Thank you! Paldies! Borelkungs, tā bija jūsu pirmā uzstāšanās Eiropas parlamentā un, un tiekoties ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Paldies par šo izklāstu un ieskatījumu ārpolitikā. Paldies par atbildiem uz jautājumiem. Un vai būs vēl noslēguma vārdi? Jā. Par jautājumu, vai es apmeklēšu Horvātiju. Es eh, ļoti labprāt to darīšu. Es to uzņemos tagad, un es noteikti apmeklēšu Horvātiju individual questions. Huh? Mr. Burrell, we will look, we will be looking forward to seeing you again in Zagreb, live and in color. Jā, tad eh, mēs eh, noteikti gribētu redzēt jūs Zagrebā, un es domāju, ka tas ir arī eh, labs vēstījums. Kolēģi, komisārs Laheri ir ceļā, viņš būs šeit pēc trim minūtēm. Vai es varētu lūgt jūs? Uh, fokusēties galvenokārt uz jautājumiem par uh, kaimiņu valstu politiku un paplašināšanos. Paldies! So, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet savas vietas. So we now move to the second part of Tātad mēs tagad pārējām pie starpparlamentāro komiteju sēdes otrās daļas. Un mums nu pat bija viedokļu apmaiņa ar augsto pārstāvi, bet tagad sveicu mūsu vidū Oliveru Vārhelī kungu, kurš ir jaunais komisārs paplašināšanās un uh, kaimiņa attiecību jautājumos. Kolīgs. Dargie kolēģi! Gribu dot vārdu Varhelī kungām nekavējoties, tikai jums, komisāra kungs, gribu pateikt, ka šeit ir pārstāvi no dažādiem dalību valstu parlamentiem, tie ir ārlietu komiteju deputāti, kā arī Norvēģijas, um, Melnkalnes un Bosnijas Hercegovinas parlamentu pārstāvi šeit. Mēs vienojāmies, ka jūs uh, koncentrēties uh, pārsvarā uz uh, kaimiņu attiecību un paplašanāšanās politiku, bet gribētu gribētu klātesošiem teikt, es centīšos dot vārdu pēc iespējas vairākiem runātājiem. Man šeit ir vārdu saraksts. Protams, šajā sesijā kolēģiem uh, būs priekšroka tad, ja viņi bija pieteikušies pirmajā raundā, bet viņiem nebija iespēja uzdot savus jautājumus. Tagad došu vārdu Vahelī kungam, um, un Jo vairāk jūs, komisāra kungs, dosiet iespēju uzdot jautājumus, jo apmierinātāk un priecīgāk viņi atgriezīsies savās mājās. Paldies, priekšsētāji, centīšos darīt visu, kas manos uh, spēkos, un būšu kodolīgs priekšsēdētāji, godātie mm, Eiropas parlamenta deputāti, dalībvalstu parlamentu deputāti. Eh, man ir prieks, ka varu apspriest eh, Eiropas paplašanāšanās perspektīvas eh, tieši Rietumbalkānu valstīm tik drīz pēc stāšanās amatā. Vakar man bija iespēja tikties ar Rietumbalkānu valstu parlamentu pārstāvjiem. Uh, un šodien uh, man ir uh, liels prieks tikties ar uh, dalību valstu parlamentu deputātiem. Dalību valstu parlamenti spēlē svarīgu lomu Eiropā. un tieši paplašināšanās jomā, jo tā nav iespējama bez dalību valstu parlamentu piekrišanas, un es to uh, patur prātā, kad plānoju savu darbu. Vakar tikšanās laikā ar kolēģiem no Rietumbalkāniem runājām par to, kā mēs varētu radīt gan viņiem, gan mums tādu skaidru uh, redzējumu par mūsu kopīgo nākotni, mūsu Eiropas perspektīvu. Mums ir nepieciešams atbalstīt Rietumu Balkānu valstis, jo tās atrodas Eiropas sirdī. Un šī reģiona atbalstīšana ir lielā mērā mūsu pašu interesēs, jo mēs visi būsim ieguvēji, ja mūsu kaimiņu valstu teritorijā valdīs miers, stabilitāte un drošums. Un mums visiem būs labums no tā, ja šī reģiona ekonomikas būs eh, spēcīgas un plaukstošas. Tas pats attiecas arī uz uh, transporta uh, jomu, digitālo jomu, Rietumbalkānu valstis veiksmīgi ar mums ir sadarbojušās migrācijas un uh, robežu kontrolas jautājumos, bet viņiem ir nepieciešama mūsu palīdzība migrācijas izaicinājumu kontekstā. Un Nacionālajie parlamenti noteikti var palīdzēt uh, Rietumbalkānu valstu parlamentiem veidot uh, Uh, atbilstošas pārvaldes struktūras, uh, veidojot izpildu varas pāraudzības struktūras un tā tālāk. Labākais veids, kā veicināt progresu šajā reģionā, ir piedāvāt uzticamu paplašināšanās procesu, lai šī pievienošanās perspektīva saglabājas realistiska. Vispirms par reformām, kas ir jāveic šī reģiona valstīm. Šīm reformām ir jābūt tādām, kas veicina izaugsmi, uzlabo dzīves kvalitāti, rada jaunas darba vietas, un tas ir iespējams tikai tad, ja reformu temps tiek ne tikai uzturēts, bet pātrināts. Godātie deputāti! Nākamā gada sākumā komisija nāks klajā ar ierosinājumiem, lai veicinātu šo procesu, un uh, tas būs balstīts uz Rietumbalkānu stratēģiju pagājušajā gadā, un tas varētu padarīt sarunu procesu efektīvāku, uh, vienlaikus arī eh, risinot tā, tos problēmu jautājumus, uz ko norādījušas eh, dažas dalībvalstis. Tiesiskums, demokrātisko institūciju darbību, valsts pārvaldes reforma, eh, tie būs jautājumi, kas atradīsies mūsu darba kārtības augšgalā un kas varētu veicināt transformācijas procesus Rietumbalkānu valstīs, lai tās būtu gatavas pievienoties Eiropas Savienībai. Ja runājam par pamat jautājumiem, par pamatiesībām, tad mēs ceram, ka šis process kļūs dinamiskāks. Mums ir ne tikai jāslēdz sarunu sadaļas, bet mums ir arī jāizmanto uh, tiešākas uh, sadarbības iespējas vēl pirms oficiālās iestāšanās. Uh, un tādējādi mums vajadzētu censties šīs Rietumbalkānu valsts integrēt svarīgākajās Eiropas Savienības rīcība politikās vēl pirms iestāšanās. Piemēram, Rietumbalkānu valsts ir cieši saistītas ar mūsu zaļo kursu, digitālo darba kārtību, transportu un enerģētikas tīkliem. Uh, Cilvēkiem nevajadzētu gaidīt uh, uz iestāšanās brīdi, lai gūtu labumu no šīm rīcību politikām, bet ir nepieciešama politiskā griba ne tikai Eiropas Savienībai, bet arī Rietumbalkānu pilsoņu labā. Un es gribētu, lai dalībvalstis ciešāk iesaistītos šajā procesā, ieskaitot arī augstāko līmeni, lai atbalstītu reformu procesu un sekot tam. Uh, Rietumu Balkānu valstu valdībām ir jānodrošina, lai reformu process ir iekļaujošs, un šeit parlamentiem ir svarīga loma spēlējama ne tikai uh, rūpīgi sekojot likumdošanas priekšlikumiem. Arī Eiropas Savienībai ir jābūt gatavai uzņemt uh, jaunas dalībvalstis tad, kad tiek izpildīti izvirzītie nosacījumi bet tas nedrīkstētu palēlināt iestāšanās procesu. Divi procesi, kas eh, padziļinātu Eiropas integrāciju un pievienošanos Eiropas Savienībai, var ritēt paralēli. Mums ir jāizmanto Rietumbalkānu valstu stiprās puses, un mēs noteikti atbalstīsim uh, Eh, visu centienus atrisināt divpusējos strīdus. Es strādāšu ar augsto pārstāvi Žozefu Borelu kungu, lai veiksmīgi varētu noslēgt iesāktos dialogus. Godātie deputāti, tas, ka Eiropas Savienības padomē uh, eh, nav vienprātīga atbalsta sarunu procesu uzsākšanai ar Albāniju uh, un uh, eh, Ziemeļmaķedoniju tomēr nemaina mūsu perspektīvu. Mēs nevaram būt uzticami ģeopolitiska komisija, ja mēs nespējām sakārtot savas attiecības ar tuvākajiem kaimiņiem. Rietumbalkāni ir vairāk nekā kaimiņi. Tās ir valsts, kas atrodas Eiropas pašā sirdī. Es turpināšu ierosināt uzsākt iestāšanās sarunas ar abām valstīm, un tādēļ es uzsveru to, cik svarīgs ir pozitīvais lēmums par sarunu uzsākšanu pirms Zagrebas, Zagrebas galotņu tikšanās nākamajā gadā. Un Horvātijas prezidentūrai šeit būs spēlējama ļoti svarīga loma. Vēlos vēl piebilst par Albāniju un mūsu atbalstu Albānijai pēc postošās zemstrīces pagājušajā nedēļā. Mēs e, iedarbinājām civilās aizsardzības mehānismu un daudzas dalībvalsts uz vietas tūlīt pēc dabas katastrofas sāk jau sniegt palīdzību. Mēs raugāmies uz to, kā um, e, palīdzēt vēl vairāk. Šodien uh, komisija, pirmajā komisāra tikšanās reizē mēs vienojāmies par 15 miljonu eiro piešķiršanu Albānijai un mēs organizēsim uh, arī donoru konferenci Albānijai un mēs uh, iz, raudzīsim, kā vēl varam palīdzēt Albānijai atgūties no šīs dabas katastrofas. Priekšsēdētāji, gribu noslēgt ar piezīmi pār nākamo daudzgadu finanšu periodu. Šī komisija atver jaunu lapas pusi Eiropas Savienībā. Mēs piedzīvosim daudzas pārmaiņas, bet neviena uh, tik ļoti neietekmēs visas lietas kā jaunais daudzgadu finanšu periods. Es uzskatu, ka jaunā komisija kombinācijā ar jauno daudzgadu finanšu plānu piedāvās jaunas iespējas ciešākai sadarbībai ar mūsu partneriem un mums izdosies palielināt mūsu ietekmi reģionā. Liels paldies, un es labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies! You. Paldies Oliveram Varhēlijam! Un tagad es došu iespēju kolēģiem uzdot jautājumus, un kad eh, jums uzskatāt, ka jūs gribat atbildēt uz kaut kādu jautājumu kopumu, tad jūs to sakat. Uh, Eh, vispirms došu vārdu Fasino kungam no Itālijas parlamenta. Grazie, šī. Grazie, eh, ringrācijo. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārkungs, es eh, augstī vērtēja komisārs sacīto Rietumbalkānu sakarā. Jāsaprot tas, ka nu jau 24 gadus ir turpinājis Daitonas, eh, pēc Daitonas periods. Jā, esmu šeit. Eh, priekšsēdētāji. Un mēs savā laikā šīm valstīm solījām, ka tās varēs iestāties Eiropas Savienībā, bet ar nosacījumu, ka reģionā tiek panākt stabilitāte un, un drošība. 24 gadi tā ir, um, tas ir ceturdaļ gadsimts, ir piedzimušas jau divas spaudas pa šo laiku, un ir tomēr. Uh, jādomā par seku novēršanu, ir jādomā par uh, sabiedrības frustrācijas medīšanu un ir jāvērst pret nacionālismu populismu. Es varu piekrist komisārs acītēm, bet es domāju, ka mums visiem ir jāatbalsta jūsu komisāra priekšlikums, tas ir, kāpēc Zagrebas pasākuma būs e, ievērojams e, situācijas uzlabošanās un tiks panākta atbloķēšana padomē sarunu e, uzsākšanai ar e, Ziemeļu Maķedoniju un Albāniju. Jūs esat paplašināšanās un kaimiņa attiecību komisārs. Ko jūs domājat par stāvokli vidusjūrā un to, kas Eiropas Savienībai tur būtu jāizteno? Paldies! European Parliament, Mr. Gala.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 var tikt kāds uzņemts nu, Eiropas Savienībā tagad, kad visas prasības tiek izpildītas nenoliedzami, un tieši tāpēc Albānija un Ziemeļa Maķedonija ir saņēmušas veselu pakotni. Mēs skatām tās kopā, nu, protams, ka katra valsts cepat laikā, nu, tiks vērtēta pēc tās sasniegumiem, bet jūs varat labi iedomāties, ka, nu, tie, protams, var tikt pausta kritika arī par notikumiem Albānijā. Nenoliedzam, nu, tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc, piemēram, Francijas prezidents pēc tam teica, ka, lūk, vēl jānogaida. Bet vai jūs varētu iedomāties, ka šī pakotne varētu tikt, tā teikt, atsaistīta, tātad abas valsts sadalītas, nu, un pārda, izmantot tādu politisku signālu nosūtīšanas iespēju, sakot, piemēram, Ziemeļmaķedonijai, ka viņi ir ātrāk priekšā un Albānijai vēl pie šai un tā ir jāpiestrādā. Uh, Tā mēs iepriekš esam darījuši, tad, kad ir bija, piemēram, arī Austrum Eiropā viss šis kopējais valstu bloks, divām valstīm mēs eh, tomēr likām ilgāk nogaidīt. Varbūt arī šajā gadījumā varētu arī, kur es paldies Gālēr kungam, tālāk no Nacionālā parlamenta. Tanguī kundze no Francijas. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārkungs. Es vēlētos vispirms eh, pieskarties pie vieno jūsu formulējumu. Jūs sacījāt, ka padziļināšana un paplašināšanās var notikt eh, paralēli. Un eh, tā uzskatām arī mēs Francijā, vienlaicīgi Francija bloķēja iestājas sarunu sākšanos. Tomēr Francija nāca klajā ar. Ārš reformu projektu Eiropas Savienībai, kurš balstās uz pakāpenisks un neatgriezenisks integrācijas eh, procesu, papildu finanšu atbalstu, kā arī specifisku pārvaldību. Un, komisāra kungs, kāds ir jūsu vērtējums? Um, uh, Eh, Francijas pozīcijai attiecībā uz eh, gaidāmo Zagribas samitu, vai ir iespējams padarīt to, panākt to, ka kandidāti kvalificējas krustu struktūru fondu saņemšanai, un kā jūs izvērtējat komisijas lomu, izvērtējot kandidātu valstu virzību. Un bez tām 20. gada budžets Eh, paredz eh, finansējumu palielināšanu Balkānu valstīm. Kādā veidā šie papildu līdzekļi tiks sadalīti? Kādas būs strateģiskās prioritātes investīcijās labākai eh, sadarbībai un integrācijai šajās valstīs? Paldies! Paldies! Un tagad no sociāldemokrātiem deputāts Sančes. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs tikko uzklausīju eh, augsto pārstāvu Borelu, kurš četras reizes nosauc Turciju. Viņš sacīja, ka ir eh, jāpanāk ciešāks sadarbība attiecībās ar Turciju. Uh, Un šī dubultā loma Turcijai kā kandidātu valstī un kā svarīgam, svarīgai kaimiņu valstī un kā sabiedrotājiem nozīmē, ka mums vajag vienoties. Vai ir bijusi kāda saruna šajā sakarā par Turciju starp jums vai par to, kā eh, pār, sadalīt jūsu starpā šo visai svarīgo jautājumu? Paldies! Paldies! Uh, Varhelīka, Varhelīka kungs lūdza uzdot jautājumus pa pieciem, un tāpēc pēdējais runātājs deputāts Pisku no Portugāles. Paldies! Man bija jautājums Borel kungam, es tos nevarēju uzdot viņam, taču man ir jautājums arī par paplašināšanos nākotnē. Vai jūsuprāt, nebūtu saprātīgāk kandidātu valstīm piešķirt vairāk laika, lai varētu pilnībā apzināties Eiropas vērtības pirms tās kļūst par dalībvalstīm? Un tā kā visi nacionālie parlamenti ir aicināti ierasties šeit un uh, manuprāt, nav korekti 20 minūtes paredzēt eh, sarunu eh, viedokļu apmaiņai ar augsto pārstāvu Borelu. Nākošais eh, vajadzētu vairāk laika. Paldies, es neesmu atbildīgs par šo laiku sadalījumu, bet mēs augsti vērtējam to, ka viņš pat atrada laiku pirmajā nedēļā mūs apmeklēt. Un šīs konferences organizēšana nebija tik viegla. Um, un arī mūsu afet komiteja uh, bija ar lielu lomu, lai vispār šī jaunā komisija laicīgi varētu sākt strādāt. Vārkelīkungs, vārds jums, jūs varat runāt, cik ilgi vien vēlaties, un citi kolēģi uzdos jautājumus pēc tam. Uh, way, so... Paldies, mēģināšu atbildēt uz jautājumiem koncentrētā veidā, lai mēs varam uzklausīt maksimāli daudz runātāju. Pirmkārt. Gālerkunga jautājums. Pār atsaisti. Tas ir politisks produkts, kuru mēs redzam, kā tas nāk un iet atkarībā no mm, laika apstākļiem, varētu teikt, bet mums ir jāsasako dalībvalsts nopelniem. Ir jābūt skaidrām, ekstensīvām prasībām, kuras izpilda gan Ziemeļmaķedonija, gan Albānija šīs prasības ir izpildītas. Tālāk jautājums ir tas, kā nosacījumi izpildīt vienlaicīgi, un tāpēc mums lēmums jāpieņem kopā pretējā gadījumā, mēs nebūtu taisnīgi pret vienu vai otru. Ja mēs vienu sasniegumu līmeni nevērtētu ar vienmēr auklu, un tāpēc mana pieeja ir un paliek ka mums martā ir jāsāk sarunas ar abām valstīm, bet, protams, es arī dzirdu paustās bažas attiecībā pret Albāniju, un es rīkošos šajā sakarā un panākšu to, ka būs visu dalībvalsts. Pretējā gadījumā man neizdosies šis darbs, tāpēc es pielikšu vislielākos pūliņus, lai uzrunātu attiecīgās dalību valsts, ja nepieciešams parlamentus. Es tikos ar jau Dānijas Folketinga eh, deputātiem un esmu arī apņēmies eh, atbalstīt Albāniju, lai varētu galas, eh, galas iet kopā par Francijas priekšlikumu. Ir arī citi bez tam, ne tikai Francijas mēs redzam, ka daudzas dalībvalstis nav mierā ar lēmumu trūkumu Eiropadomē. Taču, kā jau es sacīju, mums ir jāņem vērā bažas. Es došos uz Parīzi drīzumā. Es runāšu ar Francijas līmeņa iestādēm, lai izprastu viņu bažas. Bet Pats Franču lēmēstādes skaidri norāda, ka neviens nav apstrīdējis Eiropas perspektīvu šīm valstīm. Un tā ir neskarta, mums nevajadzētu uzsākt nekādas diskusijas šajā sakarā, un es arī to nevēlos. Es vēlos skatīt metodiski raksturu jautājumus un to, kā mēs varēsim informēts par progresu dalībvalstu parlamentus, kā mēs varam labāk izplatīt informāciju, bet es nevēlos iesaistīties debatēs par Eiropas perspektīvu. Tālāk par budžeta palielinājumu un kam tas varētu kalpot. Tas varētu piemēram, palīdzēt integrēt visus Rietumu Balkānu stentē tīklā, kas ir prioritārs ik vienas ekonomikas izveidošanai bez transporta nekāda cita infrastruktūra nevarēs pastāvēt. Tālāk jautājums attiecībā uz mūsu sadarbību ar augsto pārstāvi E, Turcijas sakarā. Pats par sevi saprotams, ka kolēģi strādā kolēģiālā veidā un mūsu darba pēdējās trīs vai vienlaicīgi pirmajās trīs dienās mēs esam bijuši nepārtrauktā sadarbībā ar augsto pārstāvu Borelu šeit ir un ne tikai par kaimiņa attiecību politiku, bet arī par nozīmīgiem ārvalstu un drošības politikas jautājumiem. Līdz ar to mēs sadarbojamies roku rokā kā ļoti spēcīgi kopīga darba uh, eh, grupā. Un visbeidzot par stāvokli vidusjūrā. Es uh, varētu par šo jautājumu runāt samērā uh, plaši, bet, lai ieskicētu jums mūsu domāšanas veidu, mēs gribētu, lai šajā reģionā valdītu mieru, stabilitāte un labklājība. Un, protams, mēs tie, kur vēlas sadarboties ar mums, lai veidot vietēju ekonomiku, vietējiem iedzīvotājiem un radītu stabilitāti, un arī me, e, sadarboties ar mums būtiskos jautājumos tādos kā migrācija, mēs e, iesaistīsimies maksimāli, nosaukšu Marokas piemēru, domāju, ka tas var kalpot kā paraugs visam reģionam, un mēs vēlamies līdzīgu vai pat augstāku līmeņu sadarbību ar citām valstīm, piemēram, Tunisiju, un mūsu pieeja skar viņu sasniegšanu, mūsu interešu pārstāvēšanu un kopēju interešu rašanu. Paldies, komisāri, paldies, Oliver. Tagad nākošā jautājuma kārta vārds Nacionālo parlamentu vadītājiem, deputāts Kliks no Polijas. He's not here. Deputāts Kliks nav klāts, tādā gadījumā deputāts Āžu Bālis no Lietuvas. Paldies, priekšsādātāji! Pirmkārt, es vēlētos jautāt par mūsu kopējo iespējamo nostāju pretoties Krievijas nepārtrauktiem pūliņiem, pārtraukt atsevišķas, eh, pār, eh, kavēt atsevišķas kaimiņa attiecību valstis to eh, Eiropas ceļā. Nākošais jautājums skar Baltkrieviju. Vai jūs nedomājat, ka mūsu uh, sadarbība ar Baltkrieviju jau trešo reizi palīdzēs uh, pa, uh, iz, iz, uh, kārtējo reizi izstāvēt Lukašenko diktatūrai. Nākošais runātājs. Vai jūs varat vienoties, kurš Petras? Mums ir kopīgs jautājums. Katram pusminūtes sarunāts. Mēs esam riņu grupa un mēs varam atjaunot daudz ko. Komisārs uz Ziemassvētkiem varētu būt Eiropā par vienu valsti mazāk, jo iespējams Baltkrievija aprīs Krieviju. Viņi tieks katru dienu. Mēs šeit sēžam runājam par vispārīgām lietām, bet viņi runā par Baltkrievijas integrēšanu Krievijas Eh, federācijā. Es to saucu par 21. gadsimta anšlusu. Kāds ir jūsu skatījums? Cik ilgi mēs varam vienkārši tukši runāt par partnerības eh, attiecību? Eh, prioritātēm un pieļaut to, ka viena valsts no Eiropas kartas pazūdas. Ilants, pusminūte. Es gribētu uh, runāt par franču priekšlikumu darba tekstu un jūs, kāda ir jūsu izpratne par metodiku un kā jūs vēlaties to mainīt. Ja jūs atbildi ir apstiprinoši, tā, kā tā tiks īstenot komisijas līmenī. Un eh, runājot par Rietumu Balkāniem, kāda tad būs tā galīgā iespēja attiecībos paplašināšanos. Paldies! Un tagad viena no valstīm, kur vēlas pievienoties Eiropas Savienībai, Melnkalnas parlaments Nikola Rahuļačevičs, kur ir Melnkalnas pārstāvis. Paldies, mēģināšu uzdot jautājumu īsi. Mēs Rietumu Balkānos, ir īpaši Melnkalnē, esam apņēmušies pildīt mūsu pienākumus, nevaramies atteikties no Eiropas nākotnēm, bet aicinu jūsu atbalstu stiprināt entuziasmu Rietumu Balkānu sabiedrībā, pretējā gadījumā jūs atverat telpu trešajām valstīm, kurām ir. Uh, savas intereses, lai ietekmētu Rietumu Balkānu valstis. Un mēs ļoti labi to zinām Melnkalnē, jo mums ir jau bijusi ievērojama Krievijas ietekme pagātnē. Runājot par metodiku, vai tas nozīmē to, ka Eh, tamainās valstīm, kuras jau ir procesā, val, eh, Melnkalnjos septiņus gadus ir šie procesā, Serbija arī, un vai metodika paliks eh, vienāda šīm valstīm, vai arī jūs to nevarat pateikt. Protams, kā valstīm, kuras iesāks sarunas, cita metodika tiks piemērota. Paldies, Miks! Voles, vai jūs vēl aizvien esat šeit? Nē, tādā gadījumā nākošais ir pie nepiedarošiem eh, frakcijām deputātiem deputāts Kengeš ir Ungārijas. Uh, for your appointment and thank you for this opportunity to for Paldies, eh, un eh, man ir pavisam trīs īsi jautājumi. Viens ir par Eiropas Savienības eh, paplašanāšanās procesu, kas saņēma smagu sitienu pirms dažām nedēļām, un pēc šī veto mēs saprotam, ka Rietumbalkānos un Eiropas Savienības eh, kaimiņu teritorijā maigo varu izmanto daudzas valstis, lai paustu savu ietekmi eh, šajā interešu sfērā. Un Eh, kamēr tādas valsts kā Krievija un Turcija īsteno savu ietekmi, izmantojot kultūras un ekonomiskos instrumentus ar konkrētiem projektiem, ko Eiropas Savienība var piedāvāt eh, bez eh, politiskajiem saukļiem, uh, Um, tām valstīm, kas vēlas pievienoties Eiropas Savienībai. Otrs jautājums - kā Eiropas Savienība var saglabāt uh, savu uh, reputāciju šajā paplašināšanas procesā, ka tā uh, prasa citiem respektēt demokrātijas normas, kamēr citas dalī, pašas dalību valstis tās neievēro? Un trešais jautājums. Es raugos uz tiem instrumentiem, kas ir jūsu rīcībā kā komisāram, lai virzītu paplašināšanās procesu. Uh, Kas tad jums ir ko piedāvāt eh, perspektīvajām kandidātu valstīm, perspektīvajām dalību valstīm, lai veicinātu minoritāšu kolektīvo tiesību respektēšanu. Kā jūs zināt, Rietumbalkā valstīs tas ir svarīgs jautājums. Un vai arī jūs uzskatāt, ka minoritāšu tiesības ir jārespektē šajā procesā? Paldies! Un visbeidzot, Kucumas kungs no Grieķijas, 118. vieta. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms gribu pateikties par uzaicinājumu un Grieķijas parlamenta vārdā vēlos uh, novēlēt visu labāko jaunajam komisāram. Uh, Grieķija vienmēr ir atbalstījusi Rietumbalkānu valstu pievienošanos Eiropas Savienībai, lai nodrošinātu stabilitāti, eh, mieru un attīstību šajā reģionā, bet mūsu atbalsta nosacījums ir tas, ka valstīm ir jāizpilda izvirzītie nosacījumi. Un man ir jautājums. Vai paplašināšanās procesā eh, par iekšnosīmām nevajadzētu būt arī starptautisko tiesību ievērošanu, ieskaitot arī jūras tiesību ievērošanu, jo šīs tiesību normas ir jūras reģionā tikušas pārkāptas. Paldies! Paldies! Lūdzu, otrais rāns, komisāra kungs. Paldies! Tātad runājot par austrumu partnerību. Vispirms par Ukrainu un kā mēs varētu veicināt tālāk sadarbību ar Ukrainu un stabilitāti. Man šķiet, ka papildus tam, ka mums noteikti jāturpina aizstāvēt Ukrainas teritoriālā integritāte un tā kā nav progresa Mīnskas procesā, mēs nevaram uh, atcelt sankcijas, ko esam noteikuši pret Krieviju. Tajā pat laikā mums ir aktīvāk jāpauž savu klātbūtne gan Ukrainā, gan citās austrumu partnerības valstīs, kas vēlas ar mums vairāk un ciešāk sadarboties jebkurās jomās. Protams, tiem, kam ir padziļinātās sadarbības e, līgumiem, ir plašāks iespējas e, padziļināt šīs attiecības, bet mēs esam gatavi arī pasniegt roku politiku tad, ja ir nepieciešams eh, veidot tirgus ekonomiku. Un es to pašu varu pateikt arī Rietumbalkānu valstīm, ka bez reālas ekonomikas bet šīs valstis būs mazais sargāts, tādēļ mūsu pašu interesēs ir uzlabot stabilitāti kaimiņu reģionā caur ilgtspējīgu ekonomikas attīstību. Tālāk par Baltkrieviju. Šeit mūsu pieeja ir sekojoša. Tad, kad būsim izstājušies no jebkādas sadarbības ar Baltkrieviju, mēs pazaudēsim jebkādas ietekmēšanas iespējas. Mums jau tā šādu iespēju ir maz. Mums ir tikai pavisam niecīgs sadarbības uh, līmenis ar viņiem, bet mums tur ir jābūt, mums ir jābūt, lai palīdzētu pilsoniskai sabiedrībai, lai mēs varētu paust tās vērtības, ko mēs aizstāvam. Jo pretējā gadījumā mēs būsim tie, kas arī akceptēs uh, Baltkrievijas uh, uh, nonākšanu Krievijas apkampienos. Tālāk par Francijas eh, dokumentu. Šķiet, ka Francijas neoficiālais dokuments daudziem no jums ir kļuvis par tādu atskaites punktu, bet, kā jau teicu, metodikas maiņa ir viena lieta. Paplašināšanās procesa apšaubīšana ir kaut kas cits. Mēs varam runāt par pakāpeniskām pārmaiņām metodikā, lai padarītu to uh, teiksim, drošāku un paļāvīgāku gan mums pašiem, gan kandidātu valstīm, bet tajā pat laikā ir jānodrošina lielāka dinamika. Es uzskatu, ka ja metodika tiks pārskatīta, tad pamatprincipām ir jāsaglabājas sekoš, sekojošām. Tad, ja kandidātu valsts ir izvirzījuši tām izvirzītās prasības, tad mums ir jāpilda savas saistības. Jo Pretējā gadījumā mēs atkāpsimies paši no saviem principiem. Jāsaka, apritē ir ne tikai Francijas neoficiālais dokuments, mums ir arī citas idejas. Tālāk bija daudz jautājumu par šo maigo varu un to, kā Eiropas Savienība varētu palielināt savu ietekmi Rietumu Balkānos. Tieši tādēļ arī es attīstu šo ekonomikas uh, dzinuli, ja tā varētu teikt. Ja runājām par ten tīkliem, par uh, transporta tīkliem, Rietumu Balkānu uh, valstis uh, saņem, teiksim, šo atbalstu no trešajām valstīm no reizes uz reizi, piemēram, viena dzelzceļa līnija, viena elektrostacija un tā tālāk. Bet, ja mēs uh, vidējā un ilgtermiņā sāktu plānot e, ieguldījumu un atbalstu viņu transporta infrastruktūrai, tad mums radīsies ietekme šajās valstīs, un tad mēs varēsim stāties pretī jebkādai citu trešo valstu iepekmē šajā reģionā. Tātad mēs varam ietekmēt tikai tad, ja mēs vairāk esam klātesoši. Tālāk par metodikas pārskatīšanu. Tāpat bija jautājums, vai tas attiektos uz tām uh, valstīm, ar ko jau norit sarunas par iestāšanos. Nē, es domāju, ka tas nebūtu prātīgi. mainīt noteikumus spēles gaitā. Parasti tas tā nenotiek, un es arī negribētu šoreiz to darīt. Protams, uh, par to vēl varētu spriest eh, komisāri, bet Eh, es domāju, ka janvārī varētu būt kaut kāds skaidrāks priekšstats par to, un es domāju, ka es pavisam drīz pēc tam, kad būs eh, notikušas sarunas komisāru starpā, eh, nākt atkal pie jums šeit, bet katrā ziņā es neesmu ieinteresēts sarunu procesa palēlināšanā, es esmu ieinteresēts rezultātu sasniegšanā. Un visbeidzot, jautājums par minoritāšu kolektīvajām tiesībām. Jā, tas ir uh, tāds problemātisks jautājums. Ne visi minoritāšu tiesības atzīst par kolektīvajām tiesībām. Līdzīgi ir arī Eiropas Savienības dalību valstīs, jo ne visas dalību valstis minoritāšu tiesības atzīst kā kolektīvas tiesības. Tomēr minoritāšu aizsardzība ir viena no Eiropas Savienības vērtībām, ko es esmu gatavs aizstāvēt attiecībā uh, uz jebkuru no uh, kaimiņu valstīm, arī ieskaitot paplašināšanās procesu. Ja runājam par Romu minoritāti Rietumbalkānos, tad tas ir ļoti svarīgs jautājums, un Romu minoritāte ir ļoti specifiska šajā reģionā ar specifiskām vajadzībām un specifiskām problēmām, kas mums būs jārisina. Jā, Ņuņģešī kungs, jā, mēs noteikti tam pievērsīsim uzmanību, jo pretējā gadījumā ilgtermiņa stabilitāti un mieru būtu grūti nodrošināt. Liels paldies! Tālāk trešais rauns. Pirmais runātājs no nacionālajiem parlamentiem ir Kalniņa kungs no Latvijas lūdzu. Yes, hello. Um, uh, thank you very much. Uh... Liels paldies! Mēs esam runājuši par daudzām valstīm, uh, Uh, austrumu partnerības kontekstā, bet maz par Ukrainu, Moldovu vai Gruziju. Visos trijos gadījumos šīm valstīm kopīgais ir ne tikai tas, ka tās visas bijušas PSRS republikas, bet tajās visās ir Krievijas okupētās teritorijas. Un vai jūs to saskatāt kā barjeru šo valstu tālākai integrācijai Eiropas Savienībā? Es saprotu, ka viņiem ir jāīsteno reformas, bet eh, viņiem ir tāda konkrēta problēma, kas ir unikāls ar kandidātu valstīm. Ja runāju par Gruziju, tad vēlos izcelt to, to, kā valsti, kur, eh, ja pirms daudziem gadiem bija pelnījusi vietu NATO saimē, un Es domāju, ka to vajadzētu, Gruziju vajadzētu arī uh, uzteikt par to, ko viņi sasniegusi Eiropas Savienības kontekstā. Paldies tālāk, Vladimirs Bilčikovs no Eiropas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji. Liels prieks, komisāra kungs, redzēt jūs šeit un novēlu jums visu to labāko jūsu pilnvaru īstenošanā. Daži jautājumi par paplašināšanos. Man prieks, ka jūs sākāt eh, savu runu ar Nacionālo parlamentu lomas izcelšanu, bet jūs ļoti labi zinat, kāda ir eh, situācija Rietumu Balkānu valstu parlamentos. Es esmu. Mm, delegācijās runām ar Serbiju, bet mēs redzam, ka mm, mūsu viedokļi iet gluži pretējā virzienā attiecībā uz demokrātisko kultūru šajā reģionā. Kā jūs plānojat uzlabot situāciju šeit? Te ir vajadzīgs plāns, te nav nepiepiek ar vienu vizīti vai kaut ko tam līdzīgi. Tālāk, jūs runājāt par ekonomiku, Bet, ja paraugāmies uz Eiropas Savienības vēstījumu šajā reģionā, tad tas ir ļoti selektīvs, un mēs vairāk dzirdam par Krievijas lomu reģionā nekā par Eiropas Savienības lomu. Kā jūs grasties iesaistīt arī ieinteresētās puses šajā reģionā? Paldies! Tālāk Karimī kundze no Nīderlandes. Where are you? Oh, yeah. Yeah, here. So, um, thank you very much. Uh, Paldies par sniegto informāciju. Un mans jautājums ir par Turciju. Vai jūs, lūdzu, varētu uh, plašāk izvērst uh, savu viedokli par to, ka jūsu pieeja Turcijai ir uh, atšķirīga dažādos jautājumos, piemēram, saistībā ar NATO, saistībā ar migrāciju, bet kāda ir jūsu šī visaptverošā pieeja attiecībās ar Turciju? Paldies, un tālāk Mavridis kungs no Eiropas parlamenta lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es runāšu grieķiski. Tātad Es gribētu paturpināt to, Uh, ko teica mana kolēģi iepriekš par Turciju. Turcija nerespektē pamatiesības pašā Turcijā. Tā nerespektē starptautiskās tiesības un tā arī nerespektē ANO jūras tiesības. Līdz ar to mans jautājums ir viennozīmīgs un sekojošs. Kā jūs redzat mūsu attiecības ar Turciju laikā, kad mēs gribām, lai Rietumu Balkānu pievienotos Eiropas Savienībai, bet tajā pat laikā arī Turcija kandidāta valsts, un man šķiet, ka jums ar to būs jātiek galā kā komisāram. Otrkārt, vai jums nešķiet, ka beidzot ir pienācis laiks paraudzīties uz to, kā varētu investēt uh, valstīs ārpus Eiropas Savienības, lai šo valstu iedzīvotāji nenāktu uz Eiropas Savienību. Paldies! Tālāk Kenga Zālāna no Ungārijas Nacionālā parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms vēlos uzsvērt, ka Ungārijas pozīcija attiecībā uz paplašināšanos nav mainījusies. Mēs joprojām uzskatām to par vienu no svarīgākajām Eiropas Savienības rīcību politikām, kas eh, veicina esošo izaicinājumu atrisināšanu. Un Eiropas Savienības paplašināšanās politika ir nonākusi zināmā strupceļā. Tajā pat laikā tas ir tādēļ, ka pats process ir zaudējis ticamību. Tādēļ mēs uzskatām, ka problēma nav saistīta ar patreizējo institucionālo vai tiesisko pamatu, bet tādēļ, ka trūkst politiskās gribas no dalībvalstu puses. Ungārija nenoraida domu un ideju par paplašināšanās procesu pārskatīšanu, tajā pat laikā tas nedrīkst palēlināt paplašināšanās procesu, kas iesākts un nedrīkst kavēt progresu, ko pelnījuši šīs kandidātu valstis. Mēs gribam uzsvērt to, cik svarīgi ir pātrināt esošās iestāšanās sarunas ar Serbiju un Montenegro. Komisāra kungs, kā jums šķiet, kad Eiropa, eh, se, eh, Serbijas un eh, Montenegro valsts varētu kļūt par ES dalību valstīm? Un vispēcot došu vārdu bijušajām Eiropas parlamenta deputātām, kurš tā ir atgriezies nacionālajā uh, politikā, Mesmērkungs. Mesmērkungs. Es uh, gula runāšu nīderlandiski. betrekking op, op uitbreiding. Want ik vind dat. Uh, eh, te... Tātad gribēju uzdot šo jautājumu Borela kungām, bet uzdošu to jums. Tas ir par paplašināšanos un mūsu vērtību aizstāvēšanu un pamatbrīvību un tiesību veicināšanu, kas ir Eiropas Savienības ģenētiskajā kodā ierakstītas. Mums ir šīs morālais pienākums. Un mums būtu jāraugās, lai mūsu iekšpolitika un ārpolitika ir konsekventas. Bet tas darbosies tikai tad, ja mums būs zināma pieeja Eiropas Savienībā. Bet... Jāsaka, Eiropas Savienība visai selektīvi iztur šā gadījumā lielisks piemērs. Nu, piemēram, tam, kā paraugās prom, ja runājam, piemēram, par Katalāniju un Katalānijas politiķiem un visām ar to saistītiem sekām Spānijā. Ļoti uzkrītošs piemērs. Un, protams, šāda veida lietas notiek arī citur. Arī Erdogans šai gadījumā eh, nu, ir tieši tāds piemērs. Nu, un Viņš, piemēram, kā izturs pret kurdu politiķiem, nu, vai tas nav līdzīgi, kā izturs valdība pret katalāņiem Spānijā. Nu, es domāju, ka Eiropas Savienībai tomēr vajadzētu pārliecināties par to, ka pamatiesības tiek aizstāvētas pilnīgi visur, arī Eiropas Savienības iekšpienē. Un kamēr Eiropas Savienība pieļauj to, ka tās iekšienē šāda veida lietas norisinās, tad visa šī oda priekam faktiski izklausās diezgan greizi. Un visbeidzot, ir vēl viens deputāts, kas arī atgriezies uh, Spānijā. Teresa Jimena Beserīdā. Es uh, turpināšu spāņu valodā. Uh, vēlējos sacīt iepriekšējam deputātam, ka Spānijā uh, nav bijusi nekāda cilvēktiesība pārkāpšana, bet pārkāpums izdarīja personas, kuras atrodas cietumā saskaņā ar Spānijas augstākās tiesas lēmumu pār mēģinājumu velkt uh, valsts apvērsumu, izmantot spēku un aizstāvēt šās parādības eh, parlamentā nebūtu attiecīgā suverenitāte Spānijā piedara Spānijas tautai un nedrīkst uh, Eh, šādus lēmumus uzspiest ar spēku. Spānijā nav nekādu eh, brīvības trūkumu. Spānija ir demokrātiska valsts un Eiropas pienākums ir aizstāvēt Spāniju. Spānija aizstāvē uh, cilvēktiesības tāpat kā tā aizstāv Eiropas vērtības. Šie ieslodzītie, kur atrodas cietumā par valsts apvērsumu mēģinājumu, to aizstāvēt. Uh, aizstāvēt uh, Eh, šos cilvēkus ir eh, nepietienīgi. Vārst, vārds jums, komisārs. <clears throat> Es paldies. Pirmkārt, jautājums par Grūziju, Moldovu un Ukrainu. Un to, vai problēmas, ar ko viņi sastopas ar Krieviju, tostarp arī šo viņu teritorijas okupāciju, uh, varētu uzskatīt par šķērsli, kā labad viņas nevar pietuvēties Eiropas Savienībā. Es domāju, ka nē. Mēs esam to jau pierādījuši un domāju, ka turpināsim to darīt. Pirmais elements, svarīgākais elements, protams, ir DCFTA, respektīvi padzināt sadarbības un uh, birojas incības nolīgums. Um, nu, par 70% faktiski ir iespējams līdz ar to iestrādāt savos tiesību aktos visus ēs tiesības, un tādējādi šīs valstis pašas visos savos dzīves, savas dzīves aspektos var pēc iespējas vairāk pietuvināties Eiropas Savienībai. Protams, ka mēs viņiem palīdzēsim to darīt ne tikai uh, Ja paraugos, piemēram, uz brīvās irniecības sadaļu šai nolīgumā, tad tur vēl ir joprojām ļoti daudz plašu iespēju, ko valstis var izmantot, lai pietuvinātos ES, lai kļūtu integrētākas šai kopējā ES struktūrā, un tas attiec arī uz tādu ikdienas dzīves līmeni. Bet, kā jau es teicu, ja tomēr ir vēl citas jomas, papildu jomas, kurās tās vēlētos sadarboties ar mums padziļinātāk, mēs būsim tikai vienīgi priecīgi par to. Ja paraugos uz Ukrainu, tad ārkārtīgi interesanti būtu tas, ja varētu mēs viņus ciešāk sasaistīt arī tīri konektivitātes lietā. Nu, teiksim, šī savienojumība, vai te runājam par digitālo, vai enerģijas tīklu, vai transporta infrastruktūru. Nu, tā tad ir diezgan daudz, kas, ko mēs varam darīt. Un arī diezgan daudz, kas, ko viņi savukārt būtu gatavi darīt. Tāpēc es nedomāju, ka šai gadījumā te pastāvētu kādi šķēršļi. Tikai tāpēc, ka, lūk, pastāv šīs okupētās teritorijas. Uh, un, un tāpēc viņi nevarētu ar mums sadarboties. Nē, gluži otrādi. Varbūt pat tieši šī iemesla dēļ mums ar viņiem jāsadarbojas vēl vairāk, ņemot vērā, ka viņi izjūt šo spiedienu no Krievijas. Tālāk par Nacionālo parlamenta lomu. Tā ir ļoti interesanta tēma. Vakar par to spriedām ar Nacionālo mm, parlamentu pārstāvjiem no Rietumbalkānu valstīm. Un vēstījums bija tāds, vēstījums bija ļoti skaidrs un pārliecinošs, ka ir nepieciešams, lai katrs īsteno politiku nacionālos parlamentos. Mēs vēlamies, lai visi atgriežas nacionālajos parlamentos un tiešām īsteno tur politiku. Es gribētu mudināt pilnīgi visus tā rīkoties. Atgriezieties savos parlamentos un runājiet, rīkojiet, dariet tur savu darbu. Jo citādi šīs valstis nekad nevarēs likt mums noticēt, ka tās spēja līdzdarboties Eiropas Savienībā kā dalība valstis. Ir vajadzīga arī kopēja izpratne, vai vismaz kopēja minimalistiska nacionāla izpratne par to, ko nozīmēs integrācija. Līdz ar to vajadzētu spēt šādos gadījumos nolikt pie man malas nacionāla rakstura domstarpības un kopīgiem spēkiem pievērsties integrācijai un Eiropas Savienībai kā tādai. Es gribētu mudināt visus nacionālo parlamentu deputātus arī Eiropas Savienībā rīkoties tieši tā. Katrs saviem spēkiem mēs to panākt nevarēsim uzklausīšanas laikā šai komitejā es lūdzu jūsu komitejas atbalstu un šo atbalstu turpināšu jums lūgt. Parlamentārieši ir tādi īpatnēji zvēri. Viņi, viņiem ir tendence uzklausīt vienam otru vairāk nekā kādus citus no pretējām pusēm. Nu, Es domāju, ka šī parlamenta deputātiem, Eiropas parlamentu deputātiem ir tā visizdevīgākā vieta, kas pozīcija, kas ļauj izskaidrot, kāpēc Nacionālajā parlamentā šajā procesā, paplašināšanas procesā ir tik ļoti nozīmīgi. Un es tāpēc lūkšu jūsu palīdzību šai darbā. Nu, protams, ka visi deputāti savukārt, kas ir mm, ar vēlmi strādāt un kaut ko panākt šeit, arī jums, protams, jāstrādā kopā ar Nacionālajiem parlamentiem. Un darba priekšā vēl ir daudz. Par komunikāciju un Rietumu Balkāniem runājot. Nu, protams, ka pats par sevi saprotams, ka mūsu klātbūtne Rietumu Balkānos, tad, kad runājam, piemēram, komunikācija šajā gadījumā nav tā pats spožākā. Nu, tas tā vēl, vēl maigiem vārdiem runājot. Šī situācija ir jāmaina. Ja paraugos uz statistikas datiem, tad joprojām Eiropas Savienība un tās dalībvalsts ir tās, kas šais valstīs dara visvairāk. Uh, un šī reģiona labā. Līdz ar to mums nepieciešams paraudzīties, kāpēc ir tā, ka tīri sabiedriskajās attiecībās šīs informācijas pietrūkst un ka tās komunikācija tiek pārvaldīta tik vāji. Te nu tiešām nāksies um, izstrādāt kādu konkrētu plānu. Nu, viena no šīm domām varētu būt tāda, ka varētu rīkoties līdzīgi, kā mēs to darām Ukrainā, kur ir šī programma ES Ukrainai, EU for for you, kur mēs skaidrojam iedzīvotājiem, kas tas ir, ko Eiropas Savienība dara viņu labā. Nu, tas ir vēl viens tāds lielisks saturisks punkts, eh, respektīvi mūsu rīcība ir parasti sadalīta tādos daudzos mazos fragmentiņos un nevis koncentrējas uz tādiem lielākiem, pamatīgākiem projektiem, pamatīgākām idejām, kam arī ietekme būtu pamatīgāka, un līdz ar to tās būtu redzamākas. Nu, lūk, tādas divas stratēģijas, ko es apsveru šobrīd. Mm, nu, jāsaka, ne jau, ka šis process, paplašināšanās process tiks pārskatīts, bet vienkārši šī uztver kopumā e, ir e, jāuzlabo, un tieši par šādiem elementiem es domāšu. Par Turciju tālāk. Mūsu pieeja attiecībā uz Turciju, manuprāt, ir ļoti skaidra. Tur ir tādas pašos pamatos diezgan būtiskas problēmas konstatētas mūsu attiecībās problēma pastāv arī attiecībā uz nelegālo, nelegāliem urbumiem ap Kipru. Mm, ārlietu ministru padomu ļoti skaidri izteicās. Viņi apspried iespēju um, nodrošināt sankcijas, pieteikt sankcijas, un jāsaka, tieši šādā veidā arī turpināsim darboties. Tur nekas nemainīsies līdz brīdim, kamēr viņi no šīs Eh, no, no šiem urbumiem atteiksies pie Kipras. Tāpat arī ir vēl viena problēma, un tā saistīta ar eh, iestāšanās sarunām. Mēs atkal un atkal esam vienmēr runājuši par to, ka mēs uzskatām par problemātisku visus šos jautājumus ar preses brīvību, ar pamatbrīvībām. Uh, žurnālistu apcietināšana taču joprojām notiek. Tāpat ir arī virkne citu jomu, kur netiek ievērots tiesiskums. Šīs bāžas nav kliedētas un tās vajadzēs risināt. Turcija to vajadzēs risināt, kamēr vien tā uzskata sev par iestāšanās, eh, par valsti ir iestāšanās statusu. Tāpat laikā Turcija, kā mēs zinām, ir lielākais NATO sabiedrotais, otrs lielākais NATO sabiedrotais, tas ir nenoliedzams fakts, un līdz ar to no otras puses mums nāksies ar viņiem sadarboties arī migrācijas jautājumā šakatā. Nu, tātad mums ir vajadzīgs tādas plašas, izsatrošas pārdomas ar, ar visiem jums par attiecībām ar Turciju. Tam būs jānotiek gan šajā parlamentā, gan arī, zan, Eiropadomē. Tam vajadzētu norisināties arī komisijā. Mums ir vajadzīga strateģiska pieeja šīm attiecībām. Mums ir jāparaugās, kuras ir tās mūsu vājās vietas, bet kur savukārt mums ir arī šie stiprie punkti. Par Serbiju runājot un Melnkalnu tieši tāpēc, kā pātrināt šo procesu. Nu, Nu, tas ir tas plāns, ko es jums liku priekšā. Es domāju, ka labākais veids, kā šo procesu pātrināt, ir motivējot šīs valstis mums pietuvināties un darīt, daru, darīt to pēc iespējas ātrāk. Jo, ja, piemēram, paraugāmies uz tirgus ekonomikas uh, veidošanas jautājumu, tad tikai tādu izveidojot, mēs varēsim viņiem izskaidrot, kāpēc ir svarīgi nodrošināt atbilstīgi darbojošamies tiesiskumu, demokrātiju un preses brīvību. Uh, jo tas viss sadars kopā, tas viss sadars kopā arī ar uzņēmēju darbības vidu. Bez tā visa mūsu investori neriskēs ar līdzekļiem, lai ieguldītu tos šajās valstīs. Tātad mums ir jāizveido šāds roku rokā ejošs tandēms eh, tirgus ekonomika, kas balstās uz tiesiskumu, kas darbojas par labu mums un darbojas par labu viņiem. Un tad, es domāju, mēs varēsim krietni ātrāk arī daudz citus procesus īstenot eh, darbā šīm valstīm. Priekšādātāji, nu šķiet, tas varbūt no manas puses, tad šobrīd arī viss. Vēl viens jautājumu, vēl vienu jautājumu kārtu. Jā, labi. Nu tad pēdējā jautājumu kārta. Un Tajā izteiksies tikai un vienīgi deputāti no nacionālajiem parlamentiem, bet pirms dod vārdu nākamajam runātājam, komisāra kungs, gribētu nedaudz komentēt šo Turcijas uh, urpšanas aktivitāti. Mums šeit parlamentā ir bijušas debats par to. Atceros, uh, debatēs mēs atzinīgi toreiz uh, vērtējam to, ka padomu nāca klajā ar priekšlikumu par ierobežojušiem pasākumiem. Uh, Bet, ja vēlamies, bet tagad vēlamies, lai šīs eh, sankcijas patiešām tiktu īstenotas, lai būtu ceļošanas lieguma tā tālāk, jo tas ir nopietns tiesību pārkāpums, starptautisko tiesību pārkāpums, mums kā Eiropas Savienībai jārīkojas. Nu tā tad pēdējā jautājumu kārta. Vispirmām kārtām Petru Čelī kungs no Itālijas, viņa vairs nav klāt? Labi, tādā gadījumā Zbigņeva kungs no Polijas. Please. Okay, thank you, thank you, uh, Mr. Chairman. Es paldies priekšādātāji. Komisār kungs, jūs nu pat teicāt, ka nespēja uzsākt iestāšanās sarunas ar Rietumu Balkānu valstīm faktiski sasaucas ar to, ka neizdodas novē, īstenot sociālo, veiksmīgu sociālo komen, um, komunikāciju kanāls un sabiedriskās attiecības, tādējādi iz, neizdodas izskaidrot situāciju vietējai sabiedrībai. Vai jums nešķiet, ka būtu loģiski un saprātīgi tā, tāpēc izstrādāt laika grafiku nākotnes iestāšanās procesam? vienkārši, lai padarītu šo visu procesu tādu motivējošāku un to padarītu to pievilcīgāku dalībvalstīm, sakot, ka tas nevis ilgs gadu desmit gadus, bet gan tikai konkrētus gadus. Lielas paldies! Godātie kolēģi! Gribētu lūgt privātas sarunas īstenot ārpus šīs telpas, un te es raugos uz saviem vācu kolēģiem. Jā, jūs tieši jūs domājat ar to visu. Tālāk no Di Nīderlandes Dītriha kungs lūdzu. Paldies priekšādātāji. Pieņemu, ka Eiropa ka Lielbritānija visdrīzāk nebūs drīz vairs Eiropas Savienības dalībvalsts, bet tas nenozīmē, ka tā nebūs mūsu kaimiņu valsts. Komisārkungs, nu paraudzīsimies uz laiku pēc Brexit, nu teiksim pēc pieciem gadiem. Kas jūsuprāt būs tas svarīgākais sabiedrotais? Um, nu, respektīvi, kas būs tas svarīgākais mūsu sadarbībā ar Lielbritāniju? Paldies! Tālāk Žurdo kundzei vārds. Mikro. Mikro. Madam. Dieva. Priekšsēdētāji, komisāri, darbie kolēģi. Pirmkārt, es vēlos eh, norādīt, cik svarīgi ir kaimiņa attiecība, eh, politika vidusjūrā, austrumu partnerība un paplašināšanās eh, politika Rietum Balkānos. Tās ir vitāls politikas. Pēdējo nedēļu notikuma attiecībā uz Ziemeļmaķedoniju un Albāniju parāda to, cik šis temats ir svarīgs. Un šeit ir divi jautājumi. Komisāri, vai jūs varētu informēt mūs par savu analīzi, kā saistās kopā Eiropas Savienības ārpolitika un paplašināšanās politika? Otrkārt, septembrī. Galīgā deklarācija starpparlamentu konferencē pār eh, kopējo drošības ārpolitiku rāda to, ka iekšējās reformas Eiropas Savienībā ir eh, jāpadara tādas, kas vienu otru stiprinas, un kā eh, starp Eh, kā jūs redzat saiknes starp paplašināšanos un iekšējās funkcionēšanas reformu Eiropas Savienībā? Paldies! Nākošais runātais deputāts Dimitris Sku no Rumānijas. Es uzdošu divus jautājumus. Pirmkārt, jūs viedoklis pār Moldovu eh, paplašināšanās sakarā un ņemot vērā mm, pašreizējo politisko situāciju un Maija Sandu valdības varas zaudēšanu. O, tas bija pirmkārt. Otrkārt, mēs daudz pēdējās dienās runājam pār to, kā vairākas valsts, tā skaitā Francijas, vēlas paredzēt noteikumus eh, sarunu procesiem paplašināšanās procedūrās pēdējās trīs valstis, to starp manējā, iestājās Eiropas Savienībā eh, saskaņā ar Kopenhāgenes kritērijiem un uh, eh, sarunu procesam pa nodaļām. Ja ir jāparedz jauni noteikumi, tad es vēlējos jautāt, vai jums pašam ir priekšstats par tiem un Vai šajā gadījumā būtu kādi strikti noteikumi ar skaidriem nosacījumiem, jo ir jānosūta labs vēstījums Rietumbalkānu valstī procesa sakarā. Veiksim darbā! Paldies un informatīvai ziņai Māja Sandu ieradīsies ārlietu komitejā parlamentā šeit nākamnedēļ. Nē, janvārī, es atvainojos, janvārī. Esam viņu uzaicinājuši ierasties un informēt par situāciju Moldovā. Tālāk, priekšpēdējais runātājs manā sarakstā no Čehijas, Benešika kungs lūdzu. Paldies, ka devāt man vārdu. Komisār kungs. Vēlos paust atbalstu tam, kas nu pat šeit tika teikts. Rietumu Balkānu valstīm ir vajadzīga iestāšanās perspektīva. Jo, ja mēs šo tālpu atbrīvosim, tad um, tajā kāds tomēr parādīsies zarks, jo nevar palikt tukšā. Un tas nav ES interesēs, tas nav arī šo valstu interesēs. Nu, mēs nevēlamies, lai kāds cits pārņem mūsu lomu šeit. Un te nu gribu citēt komisāru Hānu, kurš teica, ka ja mēs nenodrošinām stabilitāti Balkānu reģionā, tad sta, um, Balkānu nodrošinās nestabilitāti Eiropas Savienībā. Man ir arī konkrēts jautājums par austrumu partnerību. Daudz kas par to ir ticis teiks, bet es esmu pārstāvis no Čehijas un es esmu bijis e, pie Austrumu partnerības šūpuļa e, pirms daudziem gadiem. Gribu vaicāt, vai esat ko plānojis, ko, kādus nopietnus soļus un nopietnas pārmaiņas plānojis šajā filozofijā, jo politiskā situācija pēdējā laikā ir mainījusies, situācija ir attīstījusies tālāk šais e, valstīs un tāpēc arī lūk vēlos uzdot šo konkrēto jautājumu. Vai plānojat? kādas nopietnas pārmaiņas attieksmē pret austrumu partnerību. Un visbeidzot, Čunkanovičs kungs no Melnkalnas. Zahvalim, što ste mi dali mogućnost da se obratim. Paldies! Vēlējos teikt lielu paldies jums par to, ka devāt man iespēju jūs visus uzrunāt. Ehm, esmu no Melnkalnes piedara opozīcijas partijai. Vakardien piedalījos sanāksmē par Rietumu Balkānu perspektīvu un vēlos ar jums padalīties eh, zināmā, uz zināmā viedoklī. Dzirdējām, ka tiek pausta kritika par jauno Makrona ierosināto metodoloģiju, bet ne visi no mums piekrīt šim viedoklim. Atgādināšu, ka viens, no otrs, viens otrs no mums būtu gatavs šādu ideju pat atbalstīt, jo tādā gadījumā pirmajā vietā būtu pilsoņi. Viņi būtu tie, kas pirmie izjustu priekšrocības no iestāšanās procesa. Līdz šim sit, pilsoņi no šādas priekšrocības izjutoši e, nav. Un tāpēc mans jautājums jums ir šāds. Vai nebūtu loģiski, ja Rietumu Balkānos tiktu ieviestas rietumu vērtības, ja būtu augstāks integrācijas līmenis jau valstu starpā pašā Rietumu Balkānu reģionā. Un pat šī iniciatīva par šo mazo Schengenu, manuprāt, šķita ļoti interesanta. Vai jūs mudināsiet šāda veida ideju apspriešanu Bosnijā, Melnkalnē un tā tālāk. Mēs uzskatām, ka šāda veida iniciatīva būtu jāvirz uz priekšu un ka varbūt būtu pat jāatceļ robežas, nu tā teikt, jāatver robežas starp Rietumu Balkānu reģionu valstīm. Ja mēs kaut ko tādu varētu nodrošināt un līdz ar to parādīt, ka esam uz to gatavi, tad tādā gadījumā mūsu integrēšanās Eiropas Savienībā taču arī būtu mazāk problemātiska jo vienkārši ir pilnīgi nedabīgi tas, ka mēs no Melnkalnas vēlamies integrēties ar Dāniju šobrīd, bet nevaram tāpat laikā atvērt robežas starp mums un Bosniju Hercegovinu. Paldies un vēlreiz paldies par uzmanību. Liels paldies, saka priekšādātājs Melnkalniešu valodā. Nu, es biju pirmdien otrdien Belgradā Un man tiešām bija tāda sajūta, ka tie bija tie, ka, ka pirmais uh, solis ceļā uz integrāciju būtu atteikšanās no viesabunēšanas maksas telefoniem. To uzreiz sajūtu. Tas bija absurdi, ka mēs pārbraucām pāri robežai un pēkšņi nonācām pilnīgi citu mobilo tehnoloģiju ērā. Nu, jā, robeža atvēršana ir viena lieta, jā, bet lūk arī šāds vienkāršāks solis. Kolēģi! Nu, šķiet, ka visi jūsu lūgumi ir izpildīti, saraksts gan bija ļoti garš Un tad, lūk, pēdējā iespēja atbildēt uz šīs kārtas jautājumiem eh, komisāra kungam. Lūdzu! Divi jautājumi tika uzdoti par eh, laika grafiku iestāšanās procesam. Nu, tas, jāsaka, ir tāds ļoti delikāts jautājums. Protams, viens otrs varētu teikt, eh, jā, ok, pasveidojam 25. gadu par šo īsto gadu, bet mēs to visu esam jau piedzīvē, piedzīvojuši. Mēs šajā gadījumā nevēlamies vienkārši izvē, izvē, izdomāt kaut kādus datumus, laikus un pēc tam tos atkal pārvirzīt tālāk. Drīzāk galvenais, svarīgākais ir izveidot procesu, kas ļautu šim paplašanās procesam nonākt līdz piepildījumam esošais valstīs. Esmu atbildīgs par turpmākajiem pieciem gadiem, un mans plāns ir tāds, ka šo piecu gadu sasaukumu beigās mums būs vismaz viena valsts, kas ir gatava pievienoties Eiropas Savienībai. To es jums varu pastāstīt attiecībā uz laika grafiku, un tas ir tas, ko var jums apsolīt. Whether... Tālāk jautājums par to, vai paplašināšanās un sadarb, sadarbības padziļināšana ir, at, ir tā teikt, viena otras atkarīga. Es domāju, ka nē. Es domāju, ka paplašanāšanās ir iespējama arī bez būtiskas um, institucionālas pārstruktūrēšanas. Protams, ja vēlamies instru, institucionālu reformu ļoti labi, bet tas nav priekšnosacījums kā tāds tam, ka varētu notikt paplašanāšanās. Tātad tam nav jānotiek pirms notiek paplašanāšanās obligātā kārtā. Eiropas Savienībai būtu jāspēj funkcionēt eh, arī ar 28 dalībvalstu sa sastāvu. Jautājums par to, vai mini Schengen ir laba doma, jeb kāda veida reģionāla sadarbība pirms iestāšanās eh, starp Rietumu Balkānu valstīm tiks vērtēta ļoti atzinīgi, un es atzinīgi vērtētu šādu mini Schengenu. Bet viens nosacījums no manas puses. Tai jābūt iekļaujošai, ikvienam jāspēj pievienoties šāda veida struktūrai, ikvienam Rietumbalkānos. Citādi šīs robežas kļūst tikai vienkārši citādākas. Tām ir jābūt viegli šķēršojamām, tam, ja vajadzētu palīdzēt tirdniecībai un kontaktiem starp iedzīvotājiem. Un tas var nest tālāk progresīvu attīstību. To vērtēja iedzinīgi, bet lūdzu pārliecināties, ka šādā gadījumā process ir atvērts un visi, kas ir interesēti šādā procesā un šādā struktūrā, ir eh, laipni aicināti piedalīties par Moldovu runājot un situāciju šai valstī. Mēs ļoti uzmanīgi sekojam līdzi situācijai Moldovā. Konstatējam, ka šobrīd politiskā situācija ir ļoti neparedzama, labila vismaz vidējā termiņā. Bet mūsu nostāja nav mainījusies. Mēs turpināsim sadarbību ar Moldovas valdību, kamēr vien viņi pildīs savus solījumus. Un mēs turpināsim sniegt arī finanšu palīdzību institucionālām reformām, bet šīm reformām jātop īstenotām citādi – mums nāksies, jā, atkal finansējumu apturēt. Nu tā tad mums ir nepieciešams, lai Moldova paliek uz pareizā ceļa. Un visiem ir jāpalīdz šajā procesā. Par to, vai paplašināšanās arī paredzēta Moldovas gadījumā. Nu, pagaidām, jāsaka, tas ir visai sarežģīti. Šobrīd ļoti grūti būtu nonākt pie šādas perspektīvas, bet uh, Jūs jau zinat, un es esmu to arī teicis, ka DCFTA tāpat laikā piedāvā ļoti būtisku uzlabojumu iespēju mūsu attiecībās. Un tāpēc tikko šis DCFTA tiks īstenots, parādīsies arī tālākas iespējas potenciāli izvērst sadarbību. Un šis jautājums atkal varētu kļūt aktuāls. Jebkura valsts Eiropā var, protams, pieteikties uz līdzdalību Eiropas Savienībā, bet tas ir cits process, un mēs vēl pie tā neesam nonākuši. Tālāk par austrumu partnerību runājot kā tādu un mūsu nākotnes plāniem. Šobrīd esam pārdomu periodā, un tāpēc ļoti grūti pateikt, kāda veida jaunas domas varētu parādīties, bet varu vienu gan jums uzreiz pateikt, respektīvi, uh, satuvināšanās, jebkurās jomās, kur tas vien ir iespējams, kur ir iespējams padziļināt sadarbība, vienmēr būs daļa no šīs stratēģijas. Bet nu šobrīd vēl pāragri būtu mēģināt konstatēt, kādi jauni elementi varētu būt no mūsu puses gaidāmi. Mēs šobrīd grasamies tikai vēl noslēgt publisko konsultāciju procesu, pēc tam ir vajadzīgs iekšējais pārdomu process, un tad, tad mēs, protams, vērsīsimies pieteicīgajām valstīm un dalību valstīm. Uh, pirms varam nākt klajā ar priekšlikumu. Un visbeidzot, nu šķiet, ka tos, to, to kūkas gabaliņu atst, ķēzerkumos atstājas beigām um, Brexit jautājums, Lielbritānijas jautājums. Lūdzu, neuzsveriet man gan nopietni. Protams, ka mēs varam apspriest austrumu partnerību ar Ukrainu um, pie zināmiem nosacījumiem, bet Godīgi sakot, mums vēl būs jāparādās, jā, jāredz, ko Lielbritānija vēlēsies redzēt no šīm attiecībām. Bet nu, ar to nodarbosies pagaidām kāds cits, un es katrā ziņā esmu gatavs pārņemt no viņa šos uzdevumus tajā brīdī, kad šīs pirmās attiecības tiks izveidotas, un tad varēšu pie tām strādāt, ja man vēl būs tāda iespēja. Bet pagaidām iepriekšējais komisārs E, kur labā strādāja, e, bija Mišels Barņē, un viņš šobrīd atbildīgs tieši par šo procesu, tāpēc varbūt vajadzējiet viņam par to visu, bet nu katrā gadījumā, katrā gadījumā pirmām kārtām mums būs vajadzīgs pilnībā brīvs tirniecības nolīgums, un nu, tas tas minimālākais, bet es ceru, ka, protams, šīs attiecības ietvers ko vairāk, bet jāsaka, Barņē kungs šajā gadījumā pilnīgi noteikti labāk zinās jums, ko par to visu pastāstīt nekā es, Paldies, dāmas un kungi, godātie kolēģi! Pirms jūs lecat augšā no krēsliem, gribētu pavisam īsi noslēgt šo sanāksmi, sakot lūko. Pirmkārtām liels paldies komisāra kungam, paldies, ka viņš pavadīja tik daudz laika atbildējis visiem šiem jautājumiem un novēroju, ka šajā īsajā laika posmā turklāt eh, jūs ļoti padziļināti esat pievērsies visiem šiem jautājumiem, iepazinies ar tiem, atstājāt ļoti labu iespēju. Paldies un lai jums um, izdodas. Um, Paldies, tālāk gribu teikt paldies arī Nacionālo parlamentu pārstāvēm. Paldies jūsu vienībām par atbalstu šīs sanāksmes organizēšanā. Lielas paldies jums, godātie kolēģi no Nacionālajiem parlamentiem, par to, pa, par to, ka piedalījāties, ieradāties šeit Briselē šodien un ka padalījāties savos viedokļos ar mums. Es uzskatu, ka šī viedokļa apmaiņa ir ļoti liederīga, un mēs šo formātu gribētu turpināt, ja piekrītat. Es ar nepacietību gaidu arī iespēju tikties ar jums nākamreiz, tā parlamentās konferences ietvaros. Un tas no tā notiks Zagrebā no 2. līdz 4. martam. Miro Kovačs būs priekšsādātājs. Viņš ir šeit šobrīd. Mēs par viņu apspriedīsim arī šo programmu, ko grasamies jums likt priekšā. Un tāpēc, lai jums vēl ir lieliska novakara šovakar šeit Briselē un um, tiksimies vēlākais martā Zagrebā. Sanāksmes lēkta!